Vispirms mums ir paredzēts balsojums. Bilbao kundze, vai jums bija kas sakāms? Labdien visiem! Priekšādātāji vēlējos eh, norādīt, ka um, nāku no cita balsojuma zivsainiecības komitejā, esmu atstājusi savu karti, bet eh, lūdzu pieskaitiet manu balsi, es balsošu paceļot roku. Rikei kungs, vēlējāties teikt to pašu? Es jau to sapratu no jūsu smaida. Tad eh, lūdzu celiet eh, roku. Tādā gadījumā mēs jūs neaizmirsīsim. Tomēr mēs eh, gribētu pārbaudīt skaitu. Testa balsojums. Kvorumu pārbaudīšanai. Sākam balsot. Le vote est clos. Beidzam balsot. C'est parfait. Lieliski, viss kārtībā. Tad eh, sāksim. Nolīgums starp Eiropas Savienību un eh, Ķīnas Tautas Republiku par eh, konkrētiem gaisa pakalpojumu aspektiem. Sākam balsot. Bilbao kundze tomēr ir atradusi savu kārtu, Erikai kungs. Le vote est clos. Beidzam balsot. Pieņemts vienprātīgi. Lieliski. Votre vote était positif? Vai jūs balsojāt par? Jā. Yeah. arī Keikungu arī pieskaitījām, tātad būs 43 eh, oficiālais skaits. Viss kārtībā, lieliski. Tad eh, tūlīt eh, pāriesim pie viedokļu apmaiņas ar Māju Markoviču Kostelaku. Viņa ir Eiropas jūrniecības drošības aģentūras izpildirektore. Viņa ir klāt. Sirsnīgi sveicām jūs! Yes.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 2019, j'avais décidé d'inviter les directeurs exécutifs des trois. Esmu nolēmusi uzaicināt eh, trīs aģentūru priekšādātājus tā, lai mēs varētu iepazīties ar eh, šo aģentūru darbību. Es eh, sirsnīgi sveicu mūsu ģenerāldirektoru, viņa sāka darboties šajā matā 1. janvārī, un tāpat arī mēs devāmies uz šo aģentūru februārī. Mums ir bijusi ļoti laba sadarbība ar EMS aģentūru, un šodien jums tiek dota iespēja prezentēt galvenos darbības virzienus un sasniegumus. Tāpat arī mēs gribam dzirdēt, kāda būs jūsu nākotnes stratēģija. Uh, Mēs vēlamies to zināt, tāpēc, ka jūrniecības sektors mums šķiet ļoti nozīmīgs. Došu vārdu Markovičas kundzei uz sešām minūtēm, un pēc tam ir paredzētas arī debates ar deputātiem. Vai jūs izteiksieties angliski? Jā, lūdzu. Godātā priekšsēdētājas kundze, Eiropas parlamenta deputāta, dāmas un kungi. Man ir liela privilēģija būt šodien šeit ar jums jau otro reizi šajā gadā, kas ir mans pirmais um, gads uh, aģentūras uh, vadībā. Un man ir iespēja tātad uh, stādīt priekšā jums emsu un arī pastāstīt uh, par jauno piecu gadu stratēģiju, uh, ko pieņēma, pieņēmām tikai pagājušajā mēnesī. Mēs visi zinām, ka jūras transports ir ļoti svarīgs Eiropas ekonomikai. Visā pasaulē vairāk nekā 80% no preču tirdzniecības uh, un tad arī Eiropā apmēram tāds pats īpatsvars ir atkarīgi no starptaut starptautiskās kuģniecības. 33% um, iekšējās Eiropas Savienības tirdzniecības apjoma iet tieši uh, caur Eiropas Savienības ostām. Eiropas Savienība ir svarīgs spēlētājs starptautiskajā arēnā, nosadzot apmēram 40% no uh, visas pasaules tonāžas. Tā kā eh, tirdzniecības apjomi izmantojot eh, jūras ceļus eh, pieaug, tad tas, šis sektors mums ir ļoti svarīgs. Un tas, protams, arī pieaug ne tikai pēc apjoma, bet arī pēc sarežģītības. Lai arī kuģniecība dinamiski mainās, mēs varētu teikt, ka tagad Tieši šajā brīdī kuģniecība atrodas krustcelēs. Nav pārsteigums, jo tehnoloģiskā attīstība maina mūsu ikdienas dzīvi un uzņēmē darbību, un līdz ar to mēs redzam, ka kuģi kļūst pilnībā autonomi jau, un tas apvienojumā ar jauniem kravas tilpņu tipiem kur mazāk izmanto fosīlo degvielu, pilnībā maina kuģniecību. Tādējādi mums ir iespējams būtiski samazināt ietekmi uz eh, vidi, ko atstāja jūras transports, un tas dod arī iespēju ekonomikas izaugsmai, balstoties uz viediem risinājumiem un izmantojot tehnoloģiju. Bet, kā jūs eh, zinat, eh, ir arī liela izaicinājuma un problēmas, sākot no drošuma, drošības līdz pat sociālajai dimensijai. EMSA ir gatava atbildēt uz šiem izaicinājumiem, un mēs esam gatavi atvieglot eh, pārēju, izmantojot mūsu resursus un pilnvaras. Kā institūcija eh, mēs sadarbojamies ar jauno parlamenta sasaukumu, jauno komisijas sastāvu, un EMSA dod savu uh, pienesumu visā šajā politiskajā uh, arēnā. Jaunais daudzgadu finanšu plāns kas būs spēkā no 2021. gada, um, jo projām vēl pilnībā nav apstiprināts. Un es esmu pateicīgs transporta komitejai, ka jūs uzturat mūsu pieprasījumu attiecībā uz stabilu budžetu arī nākotnē. Pirms es stāstu par mūsu jauno stratēģiju, ļaujiet īsumā pastāstīt par EMSA aģentūru. Aģentūra tika nodibināta 2002. gadā, un tā bija daļa no Erika divi pakotnes atbildot uz uh, milzīgo piesārņojumu katastrofu, uh, kas piesārņoja simtiem kilometrus no Eiropas Savienības piekrastes līnijas, uh, kad avārijā cieta tankeris Erika 2. Un E- EMSAS uzdevumi ir iestrādāti mūsu dibināšanas regulā, un tā ir tikus vairāk kārtīgi e, mainīt, nosakot arī piekrastes apsēdus funkciju, kas daļēji iekrīt mūsu, piekrīt mūsu mandātam. Atbilstoši mūsu dibināšanas regulai, EMSA ir Eiropas Savienības decentralizētā aģentūra, kas ir nodibināta, lai nodrošinātu augstu, vienotu un efektīvu Uh, jūras, dro, jūrniecības drošības līmeni, kā arī, lai reaģētu uz piesārņojumu jūrā, ko varētu radīt naftas un dabas gāzes instalācijas. Mēs, protams, arī rūpējamies pār jūras transporta efektivitāti. Atbilstoši mūsu dibināšanas regulai, Mēs to panākam sniedzot dalībvalstīm un komisijai tehnisko un zinātnisko atbalstu, kā arī ekspertu palīdzību, lai palīdzētu atbilstoši piemērot kopienas likumdošanu, jūrniecības drošuma, drošības un piesārņojuma novēršanas jomā. EMSA ir arī vairāk operatīvie uzdevumi, ieskaitot arī palīdzības sniegšanu dalību valstīm, reaģēt uz naftas uh, radīto piesārņojumu, kā arī uh, jūras monitoringa īstenošanu. Ja runājam par finanšu asignējumiem, tad tie ir 83 miljoni eiro apmērām. Mūsu valdē ir 22 dalību valstu pārstāvji kopā ar Īslandi, Norvēģiju un arī Eiropas komisiju. Mums ir 270 eh, darbinieki EMSA. Eh, mūsu mītne atrodas Lisabonā kopš 2006. gada Lielākā daļa uh, mūsu darbinieku ir ar atbilstošo izglītību jūrniecībā, un gribētu teikt, ka, lai arī pārsvarā šeit dominē vīrieši, tad uh, dar, tomēr darbinieki, 36% no darbiniekiem ir sievietes, un es uh, centīšos panākt šo uh, attiecību 50 pret 50 savu pilnvaru laikā. Un, ja runājām par augstāko vadības līmeni, tad tur šī paritāte ir panākta. Trīs vīrieši, trīs sievietes. Kā sieviete EMSAS eh, vadītāja un ar sievieti TRAN komitejas eh, priekšsēdētājas amatā un eh, kom, komisijas eh, priekšsēdētāju. Es domāju, mēs esam eh, ar mūsu piemēru parādījuši visai Eiropai un pasaulē, ka eh, mēs atbalstām kustību par sieviešu um, aktīvāku iesaistīšanu sabiedriskajā dzīvē, vadībā un pārvaldībā. Kā jau teicu, uh, Mēs arī palīdzam komisijai izstrādāt jaunu likumdošanu, kā arī palīdzam harmonizēt tiesību normas visā Eiropas Savienībā atbilstoši starptautiskajām tiesību normām. Šajā gadā mēs esam apmeklējuši 22 dalību valstis, ir veiktas 16 inspekcijas atzītajās organizācijās un uh, mēs uh, esam arī pārbaudījuši piecas trešās valsts attiecībā uz sertifikātu izsniegšanu. Un, piemēram, mēs veicam arī dažādus eh, pētījumus. Šajā gadā mēs, piemēram, pievēršam uzmanību uguns drošībai uz kuģiem. Un mēs arī piedāvājam atbalstu dalībvalstu iestādēm kapacitātes eh, tālākā pilnveidošanā un arī apmācībā. Pagājušajā gadā vairāk nekā tūkstots uh, speciālisti apmeklē mūsu mācību programmas, kur mēs arī izmantojam arī jaunākās tehnoloģijas sasniegums, pavisam nesen arī virtuālo realitāti. Mēs tāpat arī izstrādājam instrumentus, lai veiktu kuģu pārbaudas Eiropas Savienības ostās. Ir deviņi speciālie moduļi, un divi no tiem ir domāti tieši ar vidi saistītu jautājumu pārbaudē. Tetis EU, piemēram, eh, veids emisiju kontroli, kamēr Tetis MRV eh, kontrolē CO2 emisijas un energoefektivitāte. Mēs esam pozicionējuši sevi kā um, aģentūru, kas dod pilnu pārskatu par e, jūrniecības situāciju Eiropas Savienībā. Katru dienu EMSA saņem vairāk nekā 16 miljonus ziņu un vēstījumu, kas saistīti ar kuģiem, no 96 tūkstošiem kuģu. Mēs arī um, veicām e, drošumu un drošības uzraudzību uh, 11200 attēlu tika nosūtīti dalību valstu iestādēm, un pateicoties mūsu instrumentiem, ar kuru palīdzību uh, varam mm, nodrošināt ātru reaģēšanu uz vidas piesārņojumu. Mēs esam palīdzējuši dalību valstīm uh, tieši šādu avāriju gadījumā. Piemēram, mēs uh, mobilizējām mūsu speciālos kuģus um, avārijās, kur bija iesaistīti kuģi Ulises un uh, CSL Virgīnija, kā arī Grand Amerika. Tāpat mēs izmantojam arī dronus um, vispārējai jūras uh, ūdens kvalitātes uzraudzībai sešas misijas, kā arī emisiju monitoringam un tam līdzīgi. Tagad par stratēģiju. Kopš es pievienojos EMSA pirms gada, mans pirmais uzdevums bija izstrādāt daudzgadu stratēģisko ietveru organizācijai. Es iesaistīju šajā darbā arī Eiropas komisiju, dalību valstis nozares pārstāvis un sociālo partneru pārstāvis, kā arī mūsu valde. Tā rezultātā tika sagatavots ambiciozs, bet tajā pat laikā realistisks dokuments, kas atzīst EMSU kā organizāciju, kas atrodas tehnoloģiskās attīstības uh, avangardā un ir izcilības uh, centrs jūrniecības lietās. Uh, Šī stratēģija balstās uz pieciem pilāriem vai pieciem S - ilgtspēja, drošība, drošums, vienkāršošana un uzraudzība - sustainability, safety, security, simplification and surveillance. Un katrā no šīm stratēģiskajām jomām mēs esam identificējuši attiecīgās prioritātes un mērķus. Tajā pat laikā mēs esam arī aprakstījuši, kā mēs sasniegsim iecerēto un mēs esam nodefinējuši EMSU kā augsts kvalitātes pakalpojums sniedzēja Eiropas Savienības dalību valstīm un Eiropas komisijai, kas ir mūsu uh, galvenās iesaistītās puses. Mēs turpinām sniegt arī augstas kvalitātes pakalpojumu šīm struktūrām, lai dalību valstis un komisija varētu savus uzdevumus veikt maksimāli efektīvi. Mēs solāmies būt atbildīgs partneris, uh, pastiprinot sadarbību ar citām Eiropas Savienības struktūrām, lai dotu vēl vairāk pievienotās vērtības jūrniecības nozarei. Ja man ir atlikusi tikai viena minūte manai prezentācijai, tad es tiešām ātri izskriešu cauri šiem mūsu prioritātiem. Tātad ilgtspēja To mēs kā apzināti izveidojam kā pirmo pilāru, lai atbalstītu Eiropas zaļo kursu, tālāk attīstot e, ne tikai mūsu zināšanu bagāžu, bet arī operatīvo darbību um, emisiju jomā ne tikai gaisā, bet arī tradicionāli tad, tad, e, emisijas piesārņojot ūdeni un mēs tad reaģējam uz šādiem piesārņojumu gadījumiem. Šis pīlārs ir arī jāskata alternatīvās degvielas izmantošanas kontekstā un kravas eh, tilpņu um, ehm, tipa maiņā. Tālāk drošums. Mēs esam jūrniecības drošības aģentūra, un šeit mēs uh, esam identificējuši tos kuģus, kas ir ar augstu risku. Tātad tie ir īpaši lielie konteineru kuģi, īpaši lielie pasažieru kuģi, zvejas kuģi, kā arī tie, kas nav pievien kas nav būvēti atbilstoši ierastajiem izmēriem un dimensijai. Un mums ir jāņem vērā šie kuģi ne tikai no piesārņojuma perspektīvas, bet arī no, teiksim, tā, šīs hibrīdās vīdes, kā arī to, kā tiek nodefinēti dažādi pakāpojumi, ko EMS sniedz. Ja runājām par drošību, tad mēs vienmēr paturam prātā to, ka drošības galvenais elements ir kuģi, e, ir cilvēki, cilvēki, kas ir izglītoti, apmācīti, lai e, nodrošinātu drošību, un šeit mēs noteikti ņemam vērā arī sociālos aspektus un jaunās paudzes izglītošanu. Jaunās paudzes e, motivācija pievienoties jūrniecības nozarei ir ļoti svarīga, un mēs uzskatām, ka EMSA šeit var spēlēt svarīgu lomu. Drošība ir viens no elementiem mūsu pilnvaru portfelī, un šeit jūs redzat, kā mēs tālāk attīstīsim mūsu spēju notrošināt drošību uz mūsu kuģiem arī ārpus uh, Eiropas Savienības teritoriālajiem ūdeņiem, lai cīnītos pret teroristiem un pirātiem. EMSA ir eh, pievienojusies arī tā sauktajai jūrniecības bildē vai maritime picture, kas eh, noteikti sniedz eh, vajadzīgo ieguldījumu drošības nodrošināšanā. Tālāk uzraudzība. Mēs pastāvīgi sniedzam informāciju gan dalību valstu jūrniecības administrācijām, gan arī Eiropas Savienības iestādēm. Un šajā kontekstā mēs izmantojam tehnoloģiju, lai integrētu tās zināšanas un informāciju, ko mēs attiecīgi saņemam. Un mm, mēs gribētu arī izmantot e, šīs zināšanas un prasmes, lai palīdzētu dalību valstīm reaģējot uz uh, avārijām, uz katastrofām jūrā. Un mēs saņemam šī informācija gan no kuģiem, eh, gan no novērošanas satelītiem, gan arī droniem. Un mēs izpētam tagad to, kā varētu efektīvāk izmantot mākslīgo intelektu, lai novērstu uh, avārijas un negadījumus uh, jūrā. Vēl eh, viens no pīlāriem mūsu darbībā ir vienkāršošana. Eiropas Savienības kuģniecības konkurētspēja ir atkarīga arī, protams, no administratīvās logas samazināšanas, lai veidotu šo vieno to Eiropas Savienības logu, un tas mums ir izdevies ar jauno regulu, un sadarbojoties ar komisiju, mēs domājam, ka jaunais regulējums ļaus samazināt administratīvo slogu kuģniecībā, kas savukārt pozitīvi ietekmēs mm, jūrniecības vidi, un kuģi pavadīs mazāk laika ostās administratīvo formalitāšu kārtošanai. Un EMS varētu arī plašāk iesaistīties loģistikas ķēdē. Un gribēju pasvītrot noslēgumā vēl vienu lietu. Mēs izmantojam ļoti daudz tehnoloģiju, bet es domāju, ka mūsu galvenā bagātība ir mūsu profesionālais personāls. Uh, Kā jau es teicu, 270 augst kvalificēti profesionāļi strādā mūsu aģentūrā, un tad, kad ir šāds aktīvs, tad noteikti eh, mēs eh, varam rādīt piemēru pārējiem, un mēs eh, ļoti daudz arī domājam par zaļināšanu un par šiem vidē draudzīgiem pasākumiem, un mēs gribam vadīt rādot piemēru. Un šajā kontekstā mēs esam uzsākuši projektu EMSA zaļināšana, kur iev ieviešot EMSA sistēmu ar dažādiem uh, pasākumiem, mēs kalposim par piemēru pārējiem. Mēs, eh, piemēram, atsakamies no vienreizējās lietošas plasmas izstrādājumu mūsu aģentūrā. Mēs eh, ieviešam ilgtspējas prasības arī mūsu iepirkuma procedūrā, un mēs uzstādām uh, arī mūsu stāvvietās īpašas vietas, kur var uzlādēt elektromobīļus. Un mēs tīrām šeit um, pludmali netālu no Lisabonas, tas ir mūsu praktiskais ieguldījums, un noslēgumā gribu pateikties šai komitejai un uh, Gribu aicināt jūs apmeklēt mūs, mūsu aģentūras telpās, un tad mēs varam apvienot spēkus, lai zaļinātu EMSU kā vienu no vadošajām Eiropas Savienības institūcijām um, šajā jomā. Un es atvainojos, ka pārsniedzu sev atvēlēto uzstāšanās laiku. Lielas paldies par šo prezentāciju, un tad tūlīt sāksim debates. Kā jūs norādījāt, jūrniecības nozare saskarsies ar daudziem lieliem izaicinājumiem. Un eh, kā pirmo jūs eh, norādījāt eh, klimata sasilšanu, klimata pārmaiņas, tas arī uh, ir jūsu ceļu kartē. Kādā veidā to mēs varēsim saskaņot ar um, Green Deal, ko ir pieteikusi komisija? Nu, Tā ir komisija, kas uz to ir norādījusi. Ir vairāki, kas šeit smaida, bet eh, kā jūs to visu saliksiet kopā, kā jūs eh, nodrošināsiet dekarbonizāciju? Konkrēti, ko jūs darīsiet? Protams, ka tas ir liels izaicinājums. Pagaidiet, pagaidiet. Es eh, uzdevu tādu vispārīgu jautājumu, kā komitejas priekšādātāja. Ir noteikti arī citi izaicinājumi, un arī kolēģi noteikti uzdos jautājumus. Tagad eh, došu vārdu ETP grupas pārstāvēju uz eh, divām minūtēm. Tālērs kundze. Liels paldies eh, Markovičas Kostelakas kundze par pārskatu par aģentūras darbību. Tāpat arī apsveicu jūs ar nodrošināto dzimumu līdzsvaru valdē. Es esmu no Austrijas, un Austrijai, protams, ūdens un jo īpaši sāls ūdens nav uh, nekas uh, dabisks, bet eh, šeit parlamentā es, protams, ļoti augstu novērtēju jūsu aģentūras nodrošināto pievienoto vērtību. Un Pārsteidzošā kārtā man ir jautājums par uzraudzību. EMSA nodrošina automatizētus uh, uzvedības monitoringa rīkus. Tas tiek nodrošināts, lai atklātu anomālu uh, specifisku rīcību. Jūs strādājat arī pie jauniem algoritmiem, kas ļaus šo uzvedības trekingu pārvērst par analītisku uh, instrumentu. Jūs izmantojat arī satelītus jūras uzraudzībai, tāpat arī jūs izmantojat uh, liela augstuma pseido satelītus. Mans jautājums ir šāds. Kādā veidā Eh, kuģis var šķērsot vidusjūru, ja to nepamana un eh, neuzrauga. Kāpēc vēl ar vienu ir iespējams, ka cilvēki noslīkst? Ko vajadzētu uzlabot, kādas uzraudzības iespējas vajadzētu EMS aģentūrā paplašināt? Paldies, eh, Danielson kungs, divas minūtes. Lielas paldies! Paldies arī par prezentāciju. Izmantošu iespēju izteikties zviedru valodā. EMSA aģentūras mājaslapā ir aprakstīts tas, ka ir pieaudzis um, negadījumu skaits. Tāpat arī arvien vairāk tiek uh, transportētas, uh, transportēta bīstami produkti. Uh, Tas, protams, ietekmē vīdi un tas ietekmē arī cilvēkus, kas strādā uz kuģiem. Mēs eh, vēlamies saprast, kā šos riskus varētu mazināt ar tehniskajām iespējām, tāpat arī ir vajadzīga labāka kontrole. Vai jūs uzskatāt, ka mums, kā likumdevējiem, vajadzētu nodrošināt prioritātes? Pirmkārtām mums vajadzētu panākt lielāku drošību, vajadzētu panākt labākus un drošākus darba apstākļus apkalpēji uz kuģiem. Tāpat arī, kā mēs varētu samazināt jūrniecības sektora ietekmi uz vidi. Nākamais runātājs. Vai jūs nevēlaties izteikties? Bauzēs Diāza kungs. Jūs nevēlaties runāt? Labi, viss kārtībā. Es tā tad jums devu vārdu, kaut arī es nebijā to lūdzis. Nākamais runātājs. Lielas paldies par interesanto prezentāciju, Kostelačas kundze. Jūsu prezentācijā jūs izteicāties par vairāk nekā 3000 negadījumu katru gadu. 3289. Es vēlētos pievērst uzmanību uh, letāliem iznākumiem, tātad nāvis gadījumiem. Uh, Vai jūs varētu pastāstīt, kādas ir tendences Eiropas ūdeņos attiecībā uz šiem nāves gadījumiem? Un tad eh, konkrētāk es gribētu runāt par traģisko situāciju vidusjūrā, kur iet bojā ļoti daudz cilvēku. Tātad tie, kas mēģina nokļūt Eiropā, izmantojot nepiemērotus kuģošanas līdzekļus. Vai jūs varētu pastāstīt par aģentūras lomu, mēģinot samazināt um, noslēgšanas gadījumus šajās situācijās? Otrs jautājums vairāk attiecas uz jūsu saistību ar Bāku varas iestādēm Eiropā. Uh, ņemot vērā to, ka viņiem ir tagad lielāka loma informāciju tehnoloģijās un arī ziņu nodošanā, gribētu zināt, kāda ir sadarbība, sadarbība starp jūsu aģentūru un e, bāku asociācijām. Tātad pirmais jautājums ir vairāk par nāvis gadījumiem un ko jūs darāt, lai samazinātu nāvis gadījumus vidusjūrā, un otrais - jūsu sadarbība ar bāku iestādēm Eiropā. Paldies! Lielas paldies! Došu vārdu Naktigalas kundzei Riņū grupas vārdā. Rīte vispirms mēs dodam vārdu koordinatoriem. Tie ir tādi kā savu grupu galvenie, un pēc tam mēs dodam vārdu pāriem deputātiem. Nodarbojos šeit ar pedagoģiju, Rikē kungs. Lūdzu, Naktigalas kundze. Jā, liels paldies priekšādātāji. Liels paldies arī par prezentāciju. Gribētu vairāk runāt par šo drošības tīkla instrumentu. Tas ir paredzēts, lai ātrāk reaģētu uz dažādiem incidentiem, negadījumiem, uz dažādām bīstamām situācijām jūrā. Un šajā informācijas monitoringa sistēmā kuģošanas dati tiek uh, glabāti un pārvaldīti Eiropas līmenī. Es uzskatu, ka šis instruments ir ļoti labs. Šie dati nāk no kuģniecības iestādēm, no dažādām varas iestādēm un tālāk. Ir pienākums šo informāciju sniegt. Diemžēl šajā nozarē vēl ar vienu ir diezgan komplicēta situācija, tāpēc ka noteikumi un procedūras nav koordinēti, nav saskaņoti. Kā mēs to varētu uzlabot? Uh, kāda ir esma aģentūras loma šajā situācijā. Ja ir runa par drošību uz jūras, es uzskatu, ka mums vajadzētu nodrošināt, lai dati būtu pilnīgi un arī uzticami. Paldies! Paldies! Ah, monsieur Zile, excusez-moi. Zīles kungs, es atvainojos, jā. Jā, paldies, jā, dehonta sistēma jāievēro. Vai jūs nevēlējāties izteikties Zīles kungs? Vai jūs nevēlaties runāt? Vai jūs nesat apvainojies uz mani? Nē, nē, nē, viss ir kārtībā. Es ievēroju Deonda sistēmu un es domāju, ka bija mana kārta uzdot jautājumu. Lielas paldies, Markovčičas kundze, par šo prezentāciju. Es uh, Atceros, ka jūs darbojāties šajā aģentūrā, es arī esmu bijis Lisabonā, un es biju patiešām pārsteigts par šīm tehnoloģiskajām iespējām. Bet, protams, ir bijušas arī uh, problēmas ar kooperāciju. Ir dažādas uh, drošības aģentūras, piemēram, Frontex un EMSA. Ja runa par ostām un kuģiem, tie bieži vien atslēdz visas eh, signalizācijas sistēmas, īpaši vidusjūrā, un jūs varējāt sniegt Frontex aģentūrai informāciju par to, kas īsti notiek. Vai ir kaut kādi uzlabojumi šajā jomā? Tātad eh, te ir runa par traģiskām situācijām, un, protams, ka dalībvalstis saskaras ar dažādām problēmām un dažādiem izaicinājumiem. Es, protams, saprotu, ka sadarbība ar Frontex šajā gadījumā ir ļoti svarīga. Liels paldies! Zīles kungam tagad kontūrs kundzei. Paldies, priekšādātāji! Es arī vēlētos pateikties runātājai par ļoti interesanto prezentāciju. Mēs vēlētos viņu sirsnīgi sveikt mūsu vidū, jo īpaši tāpēc, ka viņa ir vēl viena sieviete, kas darbojas šajā nozarē, kurā dominē vīrieši. Nākamajam gadam ir daudz dažādu lielu mērķu, bet es gribētu galvenokārt runāt par ilgtspējīgumu. Mums par to vajadzētu strādāt tuvākajos gado, gados, un, protams, jūs jau pareizi norādījāt, ka ir sagatavota stratēģija, taču es gribētu jo īpaši dzirdēt par rīkiem un instrumentiem, ko jūs izmantosiet tuvāko gadu gaitā, tā lai cīnītos pret, piemēram, piesārņojumu jūrā. Jūs to pieminējāt, taču es gribētu zināt mazliet vairāk par sagatavotajiem priekšlikumiem. Jūsu veiktās darbības ir ļoti efektīvas piesāņojuma novēršanā jūrā, un tāpat arī jūs vēršaties pret eh, nelegālu rīcību. Mums vajadzētu uzlabot šo situāciju. Esam saskārušies ar situāciju, kur bojāiet cilvēki jūrā, jo īpaši, protams, migrācijas kontekstā uh, Vai jūs redzat, ka situācija uzlabojas, vai jūs esat varējuši novērst negadījums jūrā? Lielas paldies! Tagad vārds Montēro kundzei uz divām minūtēm. Paldies, priekšādātāji! Liels paldies arī mūsu viesiem! Liels paldies par sagatavoto prezentāciju! Mums, protams, Šādas prezentācijas ir ļoti noderīgas, jo mēs līdz ar to varam labāk saprast EMSA darbību. Mēs arī redzām, kāda ir sadarbība ar dalību valstīm un arī ar Eiropas komisiju. Jūs runājāt par drošību un par digitalizāciju, bet eh, vienlaicīgi, protams, ir jādomā arī par cīņu pret klimatu pārmaiņām. Mēs visi saprotam, ka šeit ir runa par jūras piesārņojuma novēršanu, ierunu par naftas tankuģiem eh, un tā tālāk. Esmu sagatavojusi pāris jautājumu, kas attiecas uz šīs aģentūras kompetenci. Mēs vēlamies eh, nodrošināt, lai tiktu pildītas direktīvas, jo īpaši attiecībā uz eh, CO2 izmešiem. Uh, Ja ir runa par mm, pamatregulām, gribētu zināt, cik tālu esat nonākuši attiecībā uz īstenošanu. Pagājušajā nedēļā mēs plenārsēdē pieņēmām rezolūciju par COP25 un arī par jūrniecības sektoru. Vai jūs uzskatāt, ka šis sektors ir gana gatavs tālākai darbībai? Kādi mērķi vēl būtu sasniedzami? Protams, mums ir vajadzīga arī tīrāka degviela. Kā jūsuprāt to varētu īstenot ostās un arī kuģos? Noslēgumā, ņemot vērā jūsu pieredzi, vai jūs uzskatāt, ka deputātiem ir kāda iespēja palīdzēt jūrniecības sektorai, jo, sektoram, jo īpaši ir runa par siltumnīca efekta gāzu izmešiem. Kāda veida pasākumus, jūsuprāt, mums vajadzētu veikt? Lielas paldies! Nākamais runātājs. Paldies, priekšādātāji, saka Liberatska kungs. Kostulieces kundzes eh, teiktais ir taisnība. Uh, Eiropas transports ir sieviešu rokās. Komitejas priekšsēdētāja ir sieviete, komisāra ir sieviete, jūs esat sieviete. Tomēr es piedalījos uh, Eiropas uh, kuģu un jahtu asociācijas sanāksmē, un viņi teica, lūko, EMSA aģentūru neinteresē nekas, kas saistītos ar laivām un jahtām. Jo īpaši šeit ir jārunā par statistiku. Vienā dalību valstī jahta ir virs 8,5 metriem, citās valstīs tie ir 11 metri, līdz ar to statistiku nevar savietot. Tāpat arī ir jādomā par mm, pārstrādi. Uh, Mums ir jādomā arī par uzņēmēju darbību. Galu galā šeit nav runa par lieliem kuģiem, bet šādu kuģu ir miljoniem, tie peld mūsu ūdeņos. Tas ir tāds labs risinājums, tas ir arī labs e, turisma veids, tas ir arī labs veids, kā mācīt par jūru, par ūdeņiem un tā tālāk. Nākamais jautājums saistās ar drošību, ar kuģu navigāciju un arī uh, ar cilvēkiem. Ir eh, kāds poļu kapteinis, kurš kādā Latīņamerikas valstī ziņoja par to, ka vienā no konteineriem iespējams ir kontrabanda. Izrādījās, ka tā ir taisnība. Tagad viņš ir arestēts, tāpēc, ka viņš par to ziņoja, un neviens viņam nav spējīgs palīdzēt. Ja runa par eh, drošības aģentūru, tad eh, kāda ir rīcība šādos gadījumos? Tie ir gal galā runa arī par to cilvēku drošību, kas strādā uz kuģiem. Nākamais, vai jūs gatavojat atskaites par eh, personāla kvalitātes kuģiem? Pirms pāris gadiem parlamentā mēs pieņēmām profesionālās eh, kvalifikācijas standārtu regulu. Kā tas darbojas? Vēlreiz liels paldies par prezentāciju. Tagad mums ir eh, daudz vairāk informācijas par jūsu darbu. Paldies, Liberatska kungs! Pirms eh, došu vārdu mūsu kolēģei. Mēs gribētu pastāstīt, ka mums ir kāds cilvēks, kas nevēlas pamest uh, transporta komiteju. Vims Vanderkamps, kurš atkal ir transporta komitejā. <laughs> Sirsnīgs veicām jūs, Vīm. Vai viss kārtībā? Jums iet labi? Esmu ļoti bagāts pensionārs. Man ir daudz naudas, man ir daudz laika. Un jūtos ļoti labi bet nu tagad man ir tā nedaudz skumīgi, man gribētos būt jūsu vidū. Paldies! Jūs vienmēr būsiet laipni gaidīts mūsu komitejā. Bet, lūdzu, nemēģiniet šeit pārāk daudz tērēt naudas, jo liels patēriņš kaitē mūsu planētai. Bilbao kundze, lūdzu. Presidenta, buenos dias. Paldies priekšādātāji. Labrīt visiem! Labrīt arī mūsu šī rīta viesiem! EMSA šobrīd sastopas ar krīzi. Aģentūra tika radīta ēri, er, kuģu ērika un prestīžs katastrofas rezultātā. Nu, redzam, kā tā ir augusi un plaukusi, neskatoties uz to, ka no vairākām dalībvalstīm bija pretestība, bet jūs šodien atkal no jauna parādījāt, cik ļoti nepieciešams ir aģentūras darbs. Mums ir jāturpina raudzīties uz jūras piesārņojumu problemātiku. Jūs minējāt arī skaitļus. De, de transporte, Iverke. Tāpēc es gribētu jū, uzteikt jūsu veikto darbu šais mūsu komitejai tik ļoti svarīgajās jomās. Un man ir vairāk jautājumi. Kā notiek jūsu sadarbība ar zivsaimniecības aģentūru? Es darbojos abās komitejās un gribētu zināt mazliet vairāk par to, kā norisinās šī sadarbība un vai to būtu iespējams vēl tālāk uzlabot. Vēl viens jautājums. Kādas attiecības jums ir ar analīzes un operatīvo centru, kas nodarbojas ar um, narkotiku kontrabandas apkarošanu. Mēs dzirdējam par šo zemūdeni pie Galīcijas ūdeņiem, kur bija vienkārši astronomiska apjoma um, narkotiku daudzumu. Kā jūs koordinējat savu darbu ar šo centru? Un vai uzskatāt, ka jums ir pietiekami cilvēku resursi un finanšu resursi, lai risinātu visus tos problēmu jautājumus un atsauktos visām tām prasībām, kas tiek izteikts jūsu aģentūrai? Paldies! Nākamais runātājs. Paldies priekšādātājs, saka Deparnēja kundze. Kostaks kundze priecājos jūs šeit redzēt, un kā jau priekšādātāja teica, mēs šobrīd, jāsaka, pamazām iekuģojam mm, valsts ērā, kur nav fosilās degvielas, un tas, protams, saistīts ar kuģiem, ņemot vērā, cik ļoti bīstams ir šīs gāzes un fosilo degvielu instalācijas ēs ūdeņos. Ar jūsu organizācijas atbalstu vajadzētu vairāk rīkoties tieši drošības jautājumos. Un šai saistībā, vai jūs man piekrītat, un šai saistībā Līdzīgi kā Naktakāls kundze vaicāja, gribu jums vaicāt arī par šo safe sea tīklu, jeb drošās jūras tīklu. Vai jūs saņemat no viņiem finansējumu, nu, piemēram, lai īstenotu ES digitalizācijas programmas un var apskatīt šīs platformas? Paldies, Deparnē kundzei. Tālāk Novakova kungs lūdzu. Paldies priekšādātāji. Kostlaks kundze. Sekojot Barbalas tālērs, piemēram, man jāsaka, ka es esmu no kalnu reģiona, līdz ar to jūra nav tā mana dabiskā dzīvotne, tā teikt. Bet tāpat laikā Bulgārijā ir gan kalni, gan jūra, un tāpēc man ir šāds jautājums. Arvien biežāk pamanu, ka ir tāda Eiropas kuģi, kas faktiski ceļ nu, kuģos zem citu valstu kuģiem pārsvarā dažādu ekonomikas apsvērumu dēļ, jo tas viņiem ir daudz mm, ienesīgāk. Nevis kuģot zem Eiropas Savienībā reģistrētiem mm, karogiem. Viens otrs kuģis to dara tāpēc, ka tādējādi jāievēro zemāk ekoloģiski standarti. Kādi ir jūsu ierosinājumi, ko mums darīt? vai mums ir iespējams šo kuģu īpašniekus pārliecināt, reģistrēt kuģus un laivas atkal Eiropas valstīs un maksāt nodokļus šeit, nevis izmantojot šāda veida ārvalstu pakalpojumus. Paldies! Lies paldies! Rikē, kungs, jums vārds! Paldies priekšādātāji, paldies Markovčitas kundzei. Man divi jautājumi. Pirmais - 25 miljoni kvadrātkilometru. Kā jūs zināt, Eiropā ir perifēriski reģioni un, un ļoti attālināti reģioni visās pasaules malās, un īpaši arī kuģniecības teritorijas ir milzīgas, kā jau teicu, 25 miljonu kvadrātkilometru. Kādus līdzekļus veldat šo reģionu pārvaldībai un sadarbībai ar tiem? Uh, un vai jums ir arī kādi varbūt tālāki plāni, kas ļautu būt, li, nodrošināt lielāku klātbūtni šais attālinātajos reģionos, kas Eiropā ir ļoti plaša. Un otrs jautājums attiecas uz jūsu darbību vides jomā. Pārsvarā līdz šim jūs esat nodarbojusies ar, ar profilaksi un dažāda veida katastrofālu incidentu seku novēršanu. Nu, bet tagad mums būs īpašs komisārs, kas nodarbosies ar okeāna jautājumiem. Nu, un līdz ar to šai gadījumā te vajadzētu būt tādai stabilitātei šo jautājumu risināšanā. Kāda būs, kāds būs jūsu attiecības no vienas puses ar šāda veida um, komisijas direktorātu, nu, kas droši vien tiks tad attiecīgi izveidots, un vai jums būs kāda loma arī, piemēram, sadarbībā ar zinātniskām iestādēm. Nu, kas tā tad ļautu pārliecināties par okeāna um, kvalitātes, ūdeņu kvalitāti un tā tālāk. Paldies, un arī man ir jautājums. Mēs daudz esam koncentrējušies savā darbā, piemēram, uz atkritumu lietu. Un atkritumi kuģniecības uh, reģionā, sektorā uh, arī ir nozīmīgs jautājums. Un tas sasauc ar to, ko teica Rikēkuns. Kāda veida partnerattiecības jūs veidosiet, lai pārliecinātos, ka patiešām šis kuģniecības sektors var beigu beigās nonākt līdz ekoloģiskai pārējai? Un vēl viens tāds ļoti būtisks jautājums, manuprāt, un kas, manuprāt, līdz šim vēl netika uh, skatīts, ir kodola piesārņojums. Kuģniecības sektorā faktiski es atceros gaisa piesārņojumu jautājums, I, un, nu, ir ļoti aktuāls. Un te es runāju tieši par vidusjūras reģionu, jo visi šie kuģi, kas faktiski tiešām ļoti daudz izdala CO2, un līdz ar to faktiski tajās pilsētās, kur viņi uztu, šie kuģi uzturas, nu, tās cieš no gaisa piesārņojumu, burtiski smokšie iedzīvotāji pilsētās, un ko jūs darīsiet, lai palīdzētu risināt šo situāciju un varētu radīt šādus mazu mm, emisiju, nelielu emisiju daudzumu zonas. Un vai šai tālākajā darbā jūs pievienos, mm, pievērsieties šim jautājumam par smagajām degvielām, kas tiek izmantotas kā kuģu degvielas? Uh, Mēs zinām taču, ka, piemēram, ir tādi reģioni, piemēram, ziemeļos, piemēram, pie ziemeļjūras, kur ir šīs eh, mazo emisiju zonas izveidots. Un es domāju, ka tas ir viens no lielākajiem šī sasaukuma uzdevumiem - pārliecināties, ka šie kuģi patiešām, nu, attiecīgi apiet šīs um, zonas un nesmacē iedzīvotājus. Un vai jūs tad iekļausieties šai kopējā cīņā? kas notiek ar aprīkojumu, jo arī tas ir ļoti svarīgs šiem kuģiem. Nu, kā es nezinu, elektrificēt šos kuģus. Nu, un visbeidzot, protams, arī kuģu izmēri tie šobrīd tiešām ir burtiski tādas peldošas salas gandrīz jau. Mēs esam redzējuši visus šīs, eh, šos uh, šis attēls no Venēcijas un tā tālāk. Nu, burtiski peldošas salas ierodas pie šīm, šais pilsētās, burtiski neticam kaut kur savā ziņā. Un tas, protams, rada tālākas drošības un cita veida riskus. Nu, nemaz nerad par emisijām, jā, nu dien. Nu, lūk, ko tad darīt ar šiem, nu, nākotnes kuģiem, tā teikt. Es saprotu, ka daudz jautājumu jums uzdot ir daudz, lūdzu. Uh, bet jums mazliet arī dodam laiku un iespēju uz tiem atbildēt. Nu, apmēram 6 minūtes. Lūdzu, jums vārds. Paldies priekšādātāji! Paldies par visiem šiem komentāriem un jautājumiem. Centīšos tos sagrupēt. Nu, pa tām varbūt biežākajām tēmām. Un pirmām kārtām attiecīgi vides izpilda rādītāji kuģniecībā. Tik uzdoti virkni jautājumi, kā risināt klimata pārmaiņu jautājumus, zaļais kurs, gaisa piesārņojums, naftas piesārņojums no kuģiem un arī šīs naftas un gāzes instalācijas. Šai kontekstā EMSA ir spēlējama loma, un mūsu loma ir palīdzēt gan komisijai, gan dalību valstīm pavisam konkrētā veidā. Pirmām kārtām mēs palīdzam nonākt pie visu to elementu konkretizēšanas, kas iekļaut zaļajā kursā. Uh, tajos gadījumos, kad ir, piemēram, jāizveido likumdošanas akts, un tad EMSA ir tas konsultatīvais orgāns, kas piedāvā tehniskās zināšanas dalībvalstīm un komisijai, un tas ir tas, ko nodaram, mēs, mēs regulāri piedāvājam savu ekspertīzi, lai šāds uzdevums pildītu. Tāpat laikā īpaši mudinam uh, arī starptautisko dialogu, cenšoties uh, nu, tā teikt, spēcināt eh, Eiropas argumentus starptautiskajā arēnā. Neaizmirsīsim, ka kuģniecība nenoliedzami ir starptautiska pēc savas būtības, un eh, ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs varētu panākt vienošanos, īpaši vides jautājumos, starptautiskos fórumos. Un šai gadījumā ir ārkārtīgi svarīgi, lai Eiropa runātu vienotā balsī. EMSA savukārt ir attiecīgi iespēja šāda veida dialogu veicināt. Un konkrētāk runājot savukārt, mm, te jāatceras, ka tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Te mēs nerunājam tikai par kuģniecības eh, nozaru kā tādu, kam jāmainās, tur runājam arī par ostu sektoru, jo pilnīgi noteikti jūs jau minējāt šīs alternatīvās degvielas kā vienu no risinājumiem emisiju samazināšanai. Mm, gan NOx, gan CO2 daļiņas un tā tālāk, energoefektivitāte uz kuģiem un tā tālāk. Uzmanību šodien šobrīd pāriet no šiem klasiskajām fosilajām degvielām caur sašķidrināto dabas gāzi uz tādām alternatīvām, kas nav fosils vairs. Un tas ir process, kur, protams, katram jādara savs darbs, sava daļiņa. Mēs esam savukārt izstrādājuši vadlīnijas attiecībā uz sašķinātās dabasgāzes ieviešanu, un tas, jāsaka, bija viens no dokumentiem, kas tika leju pielādēts no mūsu lapas visbiežāk. Tur mēs piedāvājam palīdzību rūpniecības abām pusēm, cenšoties pārliecināties, ka tiešām tiek nodrošināta atbilstīga funkcionalitāte, aprīkojums šim saskarnēs starp kuģi un ostu. Līdzīga veida pasākumus īstenosim arī attiecībā uz citām alternatīvajām degvielām, un te no nu atbild uz vienu no jūsu jautājumiem mēs tiešām sadarbojamies dažādu zinātnisku projektu ietvaros, tīpaši par tiem uh, projektiem, ka finansē ENEA. Mm, piedalāmies arī konsultatīvajā valdē, strādājot pie šādiem projektiem, un tā visa rezultātā nu dienu varam piedāvāt savu ieguldījumu tādas reāla politikas izstrādāšanā mm, un konkrētas darbības. Runājot par EMSA lomu, protams, ka spēlējam nozīmīgu lomu arī harmonizētās īstenošanas procesā. Šim nolūkam esam izstrādājuši konkrētus mērķiecīgus rīkus, tetis tātad, ko jau minēju, mm, par tiem runāju jau ievadvārdos, un konkrētāk šie um, instrumenti paredzēti tieši emisiju jautājumu risināšanai. Protams, ka dalība valstis um, Mm, runā par šīm SOX emisijām un tā tālāk. Tas ir ES e tetis, kas ļauj pārliecināties, ka attiecīgā kontrole pār kuģiem tiek un inspekcijas tiek īstenots atbilstīgi. Nu, tā tad sēra saturs mm, kuģniecības degvielā. Un otrs mm, jautājums kur salīdzinoši nesen esam izstrādājuši, ir palīdzība ar MRV direktīvas īstenošanu. Šai, šī direktīva attiec uz CO2 emisiju datu apkopošanu no kuģiem emisijām, un tas, domāju, varēs kalpot kā tāds pamatīgs tālāks E, pamats, e, pam, lai strādātu pie uz tirgus balstītiem pasākumiem CO2 samazināšanā. Nu, lūk, tādi pavisam ļoti konkrēti jautājumi, kuros mēs dalībvalstīm palīdzam. Teicu arī, ka nu pat nesen ieviesām mūsu portfelī kompetenču lokā dronus tie ir e, lietoti dronu uzraudzības vajadzībām, izmantojam turklāt arī dzen tā sauktos, nu, ostītāju dronus, kas ļauj kontrolēt mm, emisijas mm, no kuģiem, un tas ir ļoti, ļoti liederīgs instruments, kas ļauj identificēt kuģus, kuros, piemēram, ir kaut kāda veida sēra, noplūcības sēra, tātad daļiņas. Un visbeidzot, jūs uzdevāt jautājumu par iespēju ieviest ieviest soks un naks kontrolas zonas vidus jūrā, līdzīgi kā tas, piemēram, ir noticis Baltijas jūrā. Nu, tas ir process, kas, tiek, kas jārisina dalību valstīm sadarbībā ar citām ārpus Eiropas Savienības valstīm un vidusjūras valstīm, jo, protams, ir ārkārtīgi svarīgi šādas zonas ieviest. Šāds instruments uh, piemēram, kā kopēja vidusjūras zona, būtu ietilpināms starptautiskās tiesībās kā norma. Mēs šo dialogu veicinam, mēģinam to, tā teikt, padarīt reālu. Un, tā kā jau teicu, šis um, tīkla projekts arī dzen tiek finansēts no ES puses. Mēs atbalstām šos, šīs uh, vid, ārpus Eiropas Savienības vidusjūras valstis, viņu spējā kvalitatīvi īstenot visus šos uh, noteikumus, nu, nākotnē cerams pieņemamos noteikumus, un drīzā nākotnē cerams attiecībā SOX un NOX kontroli vidusjūrā. Ja runājam par tādiem tradicionālākiem piesārņotājiem, kā nafta, ar to joprojām sastopamies, jā. Un eh, jāsaka, cenšamies pilnībā tikt vaļā no fosilējām degvielām. Mēs šobrīd vēršam plašumā kompetences un tīklus attiecībā uz kuģiem, bet tas attiecas vienlaikus arī uz instrumentu kopumiem Um, kas attiec uz dažādu veidu inventāru, inventāru um, balstam visu šo pieeju uz riska novērtējumu. Un vēlamies nokļūt īri geogrāfiski visu es teritoriju. Turklāt plaši uh, lietojam um, zemes novērošanas sistēmu ar kapacitāti agrīni noteikt dažādu veidu naftas noplūdes. Turklāt skaidri redzam, kāpēc mēru ieviešanas, eh, nu, kā šāda veida rīcība var palīdzēt arī preventīvi, tad profilaktiski samazinot emisijas, samazinot nelegālu darbību, kas noved pie naftas noplūdes, jo kuģniecībā, protams, šāda veida darbība pastāv. Nu, lūk, tāds viens piemērs tam, kā mēs, izmantojot savus resursus, varam nu, vairāk pievērsties arī profilaktiskajai pusē. kas attiecas uz aizjūras teritorijām. Visos iespējamos gadījumos mēs izmantojam resursus, lai nosaktu arī šo teritoriju, vienlaikus cenšoties, kā jau teicu iepriekš, aizsargāt Eiropas Savienības intereses un kuģniecības intereses, tās kuģniecības intereses pas, pasaulē. Un tas, tas sasaucas ar informācijas apmaiņas instrumentiem LRRD. Tas ir projekts, kas salīdzinoši nesen tika ieviests satelīta gaisa sistēma, kas savukārt pieļauj visā pasaulē novērot satiksmi un kontrolēt to. Un tad, kad dalībvalstis mums to lūdz, mēs vienlaikus nosūtām arī zemes eh, novērošanas, kā teicu, sinet, eh, sis, sistēmu uz šīm attālinātajām eh, geografiskajām teritorijām. Kas attiec uz CO2 emisijām, COP25. Kā jau teicu, energoefektivitāte un dažādi veidi CO2 pasākumi, par ko tiek spriests globālajā arēnā šobrīd, mēs tikko esam šogad publicējuši pirmo ziņojumu, grasamies to izvērst tālāk, runājot par CO2 emisijām no kuģiem kas, iet, kas kuģo zem Eiropas karogu, bet arī par kuģiem, kas ienāk vienkārši Eiropas Savienības ostās. Jahtas tika pieminētas. Mūsu stratēģijā pirmo reizi, jāsaka, pa, m, mm, konkrēti, nu pat tiek pieminēti arī kuģi, kas ir e, ārpus e, parastajiem izmēriem, un tas attiec uz jahtām. Es pat esmu no Horvātijas ļoti labi zinu, cik lielā mērā jahtu skaits ir pieaudzis, un šo mazāko kuģu jeb laivu skaits ir pieaudzis un kā tas var kļūt pat ļoti aktuāls. Pirmām kārtām ilgspējības vajadzībām, kuģniecības videi un arī zem drošības jautājumu kontekstā. Un šajā stratēģijā, nu pat pieminam arī dzen šādu nākotnē iespējamo mūsu lomu šai jomā, ir tīpaši attiecībā gan uz konkrēti vidas aizsardzības portfelī un jahtām. Tālāk drošība. Drošība nenoliedzami joprojām ir mūsu darbības pašā degpunktā. Pirmajā jautājumā jūs vaicājāt par pašreizējām tendencēm. Kas notiek ar upuru skaitu Eiropas ūdeņos? Nu, es teiktu, ka tā, šī tendence šobrīd ir stā, salīdzinoši stabila. Pirms trim gadiem bija samazinājums, pēc tam e, nav bijis ne pieauguma, ne samazinājumu. Nu, zināmā mērā tas nevar, tas, nu, nevar ļaut mums justies pilnībā apmierinātiem, jo mēs vēlētos, lai šī tendence ietu uz nulle upuriem. Uh, un vēlamies būtiski samazināt letālo incidentu skaitu Eiropas ūdeņos un arī dzenu uz kuģiem, kas iedzemējas karoga. Šajā kontekstā īpaši uzsveram, piemēram, uh, uzmanību pievēršam ku, zvejas kuģiem. Tās ir joms, tā, tie ir kuģi, uz kuriem iespējami lielu uzlabojumu, te ir vajadzīgi uh, Eh, nu, nu, tieši tiesību aktu un īstenošana, nu, kā tas tālāk risināsies, tas būs atkarīgs no um, likumdevējiem. Bet katrā ziņā mēs pievērsīsimies ar saviem resursiem, saviem spēkiem, arī šķi, pārsvarā lielākajiem kuģiem, jo tas ir sarežģītāk. Mm, tur ir arī ļoti nopietnas bažas, piemēram, par iespējamiem evakuācijas kapacitātēm ārkārtas incidenta gadījumā, mm, bet pievērsīsimies arī zvejas kuģiem. tā īpaši tad, kad mums nepieciešams pievērsties personāla apmācībai uz kuģi, un te runājam, piemēram, nevis par konkrētu apkalpi, bet par citiem, eh, tā teikt, strādājošiem uz šiem zvejskuģiem. Tad bija jautājums par Eiropas sadarbību ar citām, par mūsu aģentūru sadarbību ar citām aģentūrām, piemēram, drošības jautājumos. Jūs jau varbūt zināsiet, ka 2016. gadā saņēma mandātus, bet te arī divas citas aģentūras saņēma, nu tad mūsu māsu aģentūras, tā teikt, saņēma mandātu, kas ļauj mums izsarot pastāvīgu sadarbību pie dažādiem krasta apsardzes funkcijām. Šobrīd ļoti aktīvi darbojamies šai jomā, un daļa no budžeta paredzēta tieši šāda veida darbībām, tātad sadarbībai krasta apsardzes jomā kādā veidā konkrēti mēs šo no darbību nodrošinā. Nu, pirmam kārtām EMSA pati par sevi ir kā tāds informācijas centrs kuģniecības jomā, un ar šo informāciju mēs apmaināmies, izmantojam augstākās tehnoloģijas, nu tādas mašinēriju, apmaināmies ar informāciju ar Frontex, viņi to izmanto savukārt savu mandātu īstenošanai, un tas pats attiec arī uz EFKA, un līdzīgi attiecīgi saņemam informāciju arī no abām šīm struktūrām. Turklāt Tā kā mēs bijām avangardā dronu izmantošanā dažādiem nolūkiem, mēs šobrīd izmantojam dronus arī kuģniecības uzraudzības vajadzībām. Nu, piemēram, šobrīd eh, Frontex vajadzībām izmantojam šos dronus, dronus lai īstenotu viņu mandātu šai jomā. Nu, lūk, tāda skaidra piemēra sadarbībai. Tā, tālāk, nu, tā kā EFKA savā portfelī e, savukārt viņu kompetencē ir veikt kuģu inspekcijas. Mēs esam aprīkojuši viņiem piedarošo kuģi ar nelieliem eh, droniem, kas savukārt palīdz viņiem šīs savas funkcijas īstenot, tātad kuģi inspekciju veikt. Jo vienlaicīgi šie droni palīdz viņiem eh, atsevišķu naftas noplūžu identifikācijas gadījumā tūlīt pat saņemt mūsu palīdzību. Nu, Tieši tā mēs arī ietaupām Eiropas nodokļu maksātāju naudu, cenšamies šos līdzekļus izmantot pēc iespējas efektīvāk. Tālāk tika uzdots arī jautājums par Eiropas kuģniecības, Eiropas kuģu karogiem, respektīvi šo ērtuma karogu, kad viņi kuģi padzem citiem kuģiem. 70. gados tā bija tāda vispārīga tendence lielākoties, visa pasaules flote izmantoja trešo valstu kuģus, nu, Pānama un tā tālāk, negribu te nemaz nevienu reklamēt. Šī tendence, jāsaka, pamazām mainās dažādu iemeslu dēļ. Viens no iemesliem ir tas, ka Eiropas Savienībā ir ieviesti līdzīga veida ekonomiski pasākumi, it īpaši attiecībā uz nodokļiem, un tādējādi kuģiem ir pievilcīgāk ceļot zem ēs karoga. Otram katam cenšamies radīt arī vienādas spēles noteikumus. Nu, nodrošināt spēcīgāku ostu tīklu, atbalsta tīklu ar mūsu lomu konkrēti tieši port, nu, ostu inspekcijas gadījumos. Mēs identificējam līdzīgi, mēs piedāvājam līdzīgs instruments, vienādus eh, kritērijus kuģu uzņemšanai un inspicēšanai Eiropas ostās. Un tādā veidā radam arī līdzīgus darba un dzīves apstākļus mm, šiem kuģiem, kas ierodas ēspu ostās. Nu tad vēl, pā, vēl bija jautājums par jūrniekiem Mūsu loma šai ziņā ir palīdzēt dalību valstīm īstenot pārsvarā globālos standartus, tātad jūras konvenciju, eh, uz kuģiem, kas iedzemēs kalogu, bet arī attiecībā uz visiem kuģiem, kas ierodas ēs ostās. Un nākamā gada sākumā EMSA mēs rīkojam semināru kopā ar Eiropas komisiju, uh, kopā ar Starptautisko jūras organizāciju un Starptautisko darbu organizāciju par šo tiesību aktu un instrumentu piemērošanu attiecībā uz Eiropas jūrniekiem, bet tas attiec arī uz globālo arēnu. Nu, es varētu runāt vēl un vēl, es nezinu, droši vien neesmu atbildējis uz pilnīgi visiem jautājumiem. Mm, bet, nu jā. Rikē kungs. Jūs, es saprotu, burtiski kliedzat no sirds, vai ne tā? Uz jūsu jautājumu neatbildēju, ja? Rikē kunga jums jautā, jautāja, ja pareizi atminos, par... Jā, nu jā, jūs atminieties. Yes, indeed, Madam Director. I, I want to know your... Jā, es gribētu zināt, eh, ko jūs eh, varat pateikt par jūsu attiecībām ar perifērijas reģioniem. Es atvainojos, es nedzirdēju jūs skaidri, saka Mārčoviča Kostelača kundze. Yes. Well, in that context I said, uh... Tātad uh, šajā kontekstā es teicu, ja un kad dalība valstis to prasa, mēs piesaistām mūsu resursus, kā piemēram satelītu novērošanu. Uh, un izmantojam mūsu satelīta sistēmu, kas ļauj mums kontrolēt kuģu satiksmi visā pasaulē. Tātad ikreiz, kad dalība valsts vēršas pie mums, mēs arī izmantojam mūsu resursus ārvalstu teritorijās, un mēs arī uh, piedalāmies uh, dažādos starptautiskos projektos gan vidusjūrā, gan Melnajā jūrā. Uh, Un tā mēs arī nodrošinām vienlīdzīgu uh, spēles noteikumus starptautiskajā līmenī. Paldies par šīm atbildēm, paldies Markoviča Kostela kundzei. Un mēs noteikti turpināsim uh, jū, sadarbību ar jums, jo mums tad ir ceļa kārtē jūras uh, jūrniecības nozarei un ir arī daži ziņojumi. Tas, protams, ir arī saistīts ar klimata pārmaiņām un digitālās nozars attīstību, ko jūs jau nu pat piemdēt. Un šis jūrniecības jautājums tiešām ir ļoti svarīgs un vienmēr būs mūsu uzmanības centrā. Un es domāju, patreiz ir tāds neliels tāds pārējais posms, ja tā varētu teikt, un ir arī tieši jūrniecības eh, sektorām tas ir svarīgs. Nu, Es domāju, ka dažreiz varbūt tiešām nepieciešami drastiski pasākumi, ņemot vērā Parīzes līgumu. Lielas paldies un novēlu jums visu to labāko un domāju, ka arī noteikti redzēsim jūs šeit mūsu komitejā vēlreiz un eh, kas attiecas uz eh, Lisabonas tikšanos. Paldies eh, par jūsu uzaicinājumu. Mēs ļoti labprāt apmeklējam aģentūras un katrā ziņā mēs nākamajā gadā to noteikti darīsim. Un Un tagad pārtraukšu sanāksmi uz sešām minūtēm, un pēc tam mums būs visi finanšu jautājumi. Mēs skatīsim pētījumu, kur cilvēki būs ieradušies, lai mums izskaidrotu visas šīs investīcijas, kādas būtu bijušas vajadzīgas. Tātad runāsim par visiem finanšu jautājumiem. Tiksimies pēc sešām minūtēm. Nu, cerams, ka mums atliks laiks kafijai. Minutes, c'est bien. Comme ça, tout le monde a le temps d'aller faire son petit pipi, machin, etc. Ah, voilà. Next time, yes.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 Godājumie kolēģi, mēs atsāksim darbu. <laughs> Allons-y. Lūdzu. Nous passons donc à notre ordre du Tātad pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta. Mums ir jāizskata pētījums par Vim Vandē Kampa kungs. Viņš nemaz nav mainījies. Nu tad eh, tagad eh, tematiskais pētījums par transporta projektiem. Šo, šī pētījuma mērķis ir parādīt un izskaidrot eh, dažādus finansēšanas instrumentus, kas ir paredzēti transporta komit, projektiem. Un, protams, ir jādomā arī par dažādiem izaicinājumiem transporta politikā Eiropas Savienībā. Man ir ārkārtīgi liels gods un arī prieks mūsu vidū sveikt divus ekspertus. Jose Manuels Vasāļo, viņš ir transporta profesors Madrides Politehniskajā universitātē, un Laura Garīdo, kas arī ir pētniece Madrides Politehniskajā universitātē. Viņi abi ir sagatavojuši šo pētījumu, un tagad Viņi to mums prezentēs desmit minūšu garumā. Pēc tam mēs sāksim debates ar mūsu deputātiem. Dod jums vārdu un vēlos norādīt, ka laiku nedrīkst tādu pārsniegt, jo mēs tiešām gribam dzirdēt šīs debates. Lūdzu. Thank you very much. Can you hear me? Paldies, labrīt visiem. Dāmas un kungi, godātie deputāti, paldies par doto iespēju iepazīstināt jūs ar pētījumu, ko mums uzticēja TRAN komiteja par to, kā Eiropas Savienībā tiek finansēti transporta projekti. Un Lora Harido, kur sēž man blakus, arī viņa papildinās man stāstījumu un atbildēs uz jūsu jautājumiem. Tātad šī pētījuma mērķi vispirms bija paskatīties, uh, uz to, kādā stāvoklī patreiz ir Eiropas Savienības finansējums, cik tas ir efektīvs un piemērots. Tālāk ieskatīties nākotnē, tas ir noteikti īpašās transporta interešu jomas un analizēt attīstības tendences nākotnē, un visbeidzot mērķis bija ierosināt jaunas idejas, kā organizatoriski uzlabot sistēmu un uh, sagatavot rekomendācijas eh, jaunajam daudzgadu finanšu plānam laika posmā no 21. līdz 27. gadām. Tātad trīs galvenie politikas mērķi. Vispirms kohēzijas veicināšana starp dalību valstīm. Tātad eh, daudz Eiropas Savienības naudas aiziet, lai palīdzētu reģioniem un valstīm pietuvināties, eh, tad nodrošināt šo konverģenci. Tālāk pabeigt TNT tīklus. Šeit jūs redzat galvenos transporta koridors šeit eh, kartē un visbeidzot eh, atrisināt stratēģiskos mobilitātes izaicinājums, kas ir saistīti ar digitalizāciju, dekarbonizāciju, drošību, militāro mobilitāti un tā tālāk. Tātad, kāds ir rezumējums vai kopsavilkums par šiem finansēšanas instrumentiem? Uh, Mēs tos klasificējām atbilstoši četrām raksturiezīmēm. Pirmkārt, instrumenta veidi, vispirms Eiropas Savienības granti no Eiropas Savienības budžeta, Eiropas Savienības aizdevumi, ko izsniedz Eiropas Investīcija banka pārsvarā un inovatīvie finanšu instrumenti. Tāda kā, piemēram, um, uh, Stratēģisku investīciju fonds. Tālāk, kāda veida projekti tiek atbalstīti? Uh, Tātad ir uh, finansējuma instrumenti, kas sniedz finansējumu tikai transporta projektiem. Ir citi instrumenti, kas var sniegt atbalstu TNT plus projektiem un citiem. Tālāk vadības veids, Tātad dalītā vadība, galvenokārt kohēzijas uh, fonda līdzekļu izmantošanai un Eiropas Savienības reģionālās attīstības fonda projektus uh, vada dalībvalstis un Eiropas komisija kopā. Tālāk ir uh, nepastarpinātā projektu vadība, ka to dara dažreiz komisija ar INEA atbalstu un arī citu pieeju. Un visbeidzot, politikas prioritārā joma - kohēzija, transports vai viss. Un šeit jūs redzat dažādos mehānismus - kohēzijas fonds, Eiropas reģionālās attīstības fonds. Galveno kā tiek izmantot kohēzijas projektiem, un tur ir šī kopīgā vadība. Kohēzijas fonds galvenokārt izmanto TNT projektus, kamēr reģionāls attīstības fondam ir vairāk finansēšanas iespēju. Tālāk Connecting Europe eh, instruments. Tie ir galvenokārt granti uh, Trans-Eiropas transporta tīklu koridorām un uh, pārsvarā tā ir tiešā projektu vadība, ko īsteno komisija caur INEA. Un tad parasti ir atklātais konkurss, kur tiek eh, piesaistīti līdzekļi, ņemot eh, vērā Eiropas Savienības intereses, un tad galvenais izaicinājums ir atrisināt šos mobilitātes izaicinājumus. Tālāk finansēšanas instrumenti ir Eiropas Investīcija bankas aizdevumi un Eiropas Strateģisko investīciju fondu finansējums, kas ļauj finansēt dažādus projektus un ko galvenokārt šos projektus vada Eiropas Investīcija banka. Tātad, kāds ir mūsdienu tendences? Gribētu iezīmēt šeit trīs galvenās. Pirmkārt, tradicionāli instrumenti tādi, kā kohēzijas uh, fonds, uh, to budžeta apjoms samazinās. Tālākie instrumenti, kas labi darbojās iepriekšējos gados, kā piemēram Connecting Europe Facility transportām, uh, tas vairs neaug. Un uh, nākamajam daudzgadu finanšu periodam komisija ar vien ierosina izmantot inovatīvas finanšu instrumentus vairāk nekā uh, e, šis grantus. Un komisija ierosina apvienot visus šos instrumentus, piedāvājot tā saucamo Invest Europe pieeju. Tātad, kas ir sasniegts un kādas ir problēmas? Šeit es gribētu varbūt piedāvāt tādus jautājumus, kas ļautu mums uh, saprast tos galvenos izaicinājumus. Pirmkārt, vai šie instrumenti ir definēti atbilstoši Eiropas Savienības politikas mērķiem, atbilstoši Eiropas Savienība, es atvainojos, Eiropas revīzijas palātas atzinumam, tiem būtu jābūt mērķiecīgākiem un uh, Kohēzijas uh, fondu un reģionālās attīstības fondu bieži dalībvalsts izmanto, lai finansētu nacionālos prioritāšu projektus, nevis Eiropas prioritāšu projektus. Piemēram, pētījumā mēs pētījām uh, valstis, kas izmanto Eiropas Savienības finansējumu, lai būvētu lidostas, kas nav bijušas finansiāli dzīvotspējīgas, un tad dalībvalsts ir vēlējušās subsidēt savus gaisa pārvadātājus. Un, piemēram, ir bijis plāns saistīt, piemēram, pilsētas, kurās ir ātrgājas dzelceļš ar galvaspilsētu. Tālāk nākamais jautājums, vai finansējums ir pietiekams, lai apmierināt Eiropas Savienības vajadzības. Pirmkārt, runājam par Connecting Europe Facility, tad šeit finansējums ir nepietiekams, un bez tam tā pieaugums nav paredzēts. Connecting Europe Facility izdevumi ir paredzēti, ka tie pieaugs no 30 līdz 42 miljārdiem, bet mēs redzam, ka pieauga uh, tikai uh, asignētie izdevumi militārai mobilitātei, bet finansējums tieši transportām saglabājas iepriekšējais, lai arī jau iepriekšējā daudzgad finanšu periodā bija daudz vērtīgi projekti, kas nesaņēma vajadzīgo finansējumu. Tālāk, uh, vai uh, finansējums ir izlīdzsvarots pa Eiropas Savienības reģioniem? Uh, Šeit ir bažas par jauno inovatīvo pieeju, ka varbūt šī instrumenti ir pārāk sarežģīti um, tie attīstības reģioniem, kā piemēram finanšu garantijas, uh, kapitāla fondi. Tie ir labi instrumenti, bet uh, vietās, uh, kur, uh, teiksim, nav šī vajadzīgā finanšu pieredze un attīstība, tie nedara. Tālāk, vai novērtēšanas process ir bijis atbilstošs. Ļoti bieži mēs redzam, ka novērtējumi tiek pārsūcēti revīzijas palātā. Tālāk jautājums, vai instrumenti tiek efektīvi koordinēti, joprojām tomēr pastāv pārklāšanās. Un visbeidzot jautājums, kuri pārvaldības un administratīvas aspekti varētu tikt uzlabot. Lielākā daļa no pētījumiem un intervijām lika secināt, ka administratīvās procedūras joprojām ir galvenais šķērslis. Tālāk ir konkrētas problēmas attīstīt tās sadaļas, kas ir saistīts ar pārobežu aktivitātēm, Piemēram, pārobežu ātrgaitas dzelzceļa savienojums. Komisija labprāt finansētu šādu projektu, un tas bija tiesīgs saņemt līdz 40% finansējumu no Eiropas senības fondiem. Tomēr projekts nav ticis īstenot tādēļ, ka reģio, viens eh, dalība valsts reģiona pā, paš, pārvaldes struktūras bija pret to. Un uh, pētījumā tika secināts, eh, ka bieži šie uh, projekti netiek īstenoti tādēļ, ka netiek nodrošināta finansiālā ilgtspēja vai sociālā ilgtspēja. Un visbeidzot, gatavojot rekomendācijas, mēs identificējām izaicinājumus un iespējas nākotnēm. Uh, lai uh, sagatavotu ieteikums nākotnē. Tātad mēs konstatējām, ka joprojām ir daudz neatrisināt jautājumu, piemēram, ja runājām par um, intermodalitāti, dažādu transporta līdzekļu veidu izmantošanu. Tālāk Uh, noteikt vienlīdzīgas spēles noteikums dažādiem transporta veidiem, nodokļu ziņā un citādi, un drošības jautājums. Tālāk uh, tādi izaicinājumi kā klimata izmaiņas, piesārņojums, bioloģiskā daudzveidība, um, izturība, kopīgā ekonomika. Tālāk demogrāfiskās tendences pieaug urbānā uh, populācija, un uh, sabiedrība noveco. Un izolētās teritorijās uh, populācija sarūk. Tālāk tehnoloģiskie traucējumi um, arī ir viena no problēmu jomām, un arī, zinām, neskaidrība, kas ir saistīta, piemēram, ar Brexit, ar jaunām dalībvalstīm tā tālāk. Rekomendācijas. Tātad, pirmkārt, ja runājam par finansējumu, tad mēs iesakām palielināt finansējumu transporta vajadzībām, it īpaši Connecting Europe Facility un Kohēzijas fondam. Tālāk palielināt asignējumus, lai pielāgotu infrastruktūru nākotnes mobilitātes vajadzībām, piemēram, nodrošināt e, tīro energoresursu atkārtot transportu izmantošanu un, piemēram, elektromobīļu uzlādi. Tālāk prioritēt tos pasākumus, kas veicina integrāciju un sadarbspēju. Tālāk arī kā prioritārās noteikti metropolās eh, teritorijas un reģionus, kur attīstība samazinās. Tālāk runājot par organizatorisko pusi, mēs iesakām uh, piešķiet Eiropas Savienības finansējumu dalību valstīm ar nosacījumiem, ka pārobežu sadaļa tiek noteikta kā prioritārā. Tas nozīmē, ja eh, pateikt, ka finansējums tiks piešķirts tikai tad, ja projekts uzrādīs tiešām šo pārobežu ieguvumu. Tālāk nodefinēt fleksiblāku pieeju, lai kombinētu resursus, tālāk noteikti kopīgi novērtēšanas struktūru visiem Eiropas Savienības atbalstītajiem transportu projektiem, lai novērtējums būtu objektīvs. Tālāk noteikti skaidrs vadlīnijas inovatīvajiem finanšu instrumentiem. Tiem reģioniem, kuri nav finansiāli mm, attī, tik ļoti attīstīti, ir jānodrošina šīs vadlīnijas. Un vienkāršot un homogenizēt administratīvās procedūras. Un visbeidzot, ja runājam par pārvaldību, mēs iesakām um, mm, neatkarīgi uzraudzību kopīgām novērtēšanas uh, ietvaram. Tālāk veidot vienotu Eiropas Savienības transporta aģentūru, jo transports nozīmē sadarbspēju starp dažādiem transporta veidiem, un tādējādi mēs varētu veicināt atsevišķus politikas aspektus. Tālāk sniegt atbalstu un vadību mazāk attīstītiem reģioniem un valstīm, kuras cenšas modernizēt savas institūcijas. Lielas paldies, varbūt jums ir kādi jautājumi. Merci beaucoup pour votre. Lielas paldies. Lielas paldies par prezentāciju. Tā bija gana gara. Ļoti interesants lietas par budžetu, kuras mēs jau labi pārzinām, tāpēc, ka mūsu komitejā ir arī budžeta eksperti, vai ne, Rikē kungs? Tad tagad varam sākt debates. Marinesku kungs, jūs arī esat. Uh, viens eh, no ekspertiem par eh, starp eh, savienam instrumentiem. Jūs taču bijāt viens no mūsu referentiem. Lūdzu, Marinesku kungs. Paldies, priekšādētāji. Lielas paldies par šo ziņām prezentāciju. Man patika šī pirmā rekomendācija - palielināt finansējumu. Varbūt jūs varētu parunāt ar padomi. Varbūt jūs varētu kaut kā ietekmēt šo uh, sarunvedēju komandu. Jūs redzēsiet, kas ir noticis ar finansējumu. Jau ilgu laiku mani ļoti interesē tāds reāls izvērtējums par Eiropas Savienības finansējuma efektivitāti transporta jomā. Tātad te ir runa par TNT koridoru karti un Te ir projekti, ko ir finansējusi Eiropas Savienība. Visi fondi CEF, Reģionālās attīstības fonds, Kohēzijas fonds. Mums ir jāredz, kur šī nauda ir investēta un kāds ir bijis efektivitātes koeficients. Es to šeit neredzu. Tas noteikti mums palīdzētu nākotnē Cik tālu es saprotu, tad eh, komisija vēlas nākt klajā ar TNT eh, regulas pārskatīšanu. Domāju, ka tas nāktu par labu gan komisijai, gan parlamentam, gan padomēji. Mums vajadzētu redzēt, kā tieši šī nauda ir tikusi investēta. Pārējais, nu, rekomendācijas ir labas. Es nezinu, kādā veidā varētu izveidot tikai vienu aģentūru. Protams, tas būtu jauki, bet kā mēs varam salikt eh, dzelzceļu un aviāciju kopā? Nu, aviācijas aģentūras nav, un nu, mums ir ASA, bet eh, ASA ir atbildīga par aviācijas drošību. Jūs vēlaties salikt kopā dzelzceļu un jūrniecību. Vai jūs pajautājāt šīm aģentūrām viņu viedokli? un tāpat arī Enea attiecībā uz CEF fondu. Es domāju, ka tas būtu mazliet sarežģīti. Infrastruktūras uzturēšana. Šādu lūgumu esam dzirdējuši diezgan bieži tikšanos laikā, iepriekšējā sasaukumā. Jā, varbūt to varētu finansēt no Eiropas līdzekļiem, bet uh, Es domāju, ka tas varētu būt par daudz. Pirms kādiem desmit gadiem mēs eh, finansējām jaunu infrastruktūru, un tagad uzturēt šo infrastruktūru, es domāju, ir par daudz. Mums ir vajadzīga nauda koridoru pabeigšanai. Es uzskatu, ka tas būtu galvenais mērķis attiecībā uz ēs līdzekļu izmantojumu. Ja runa par pārējo, es uzskatu, ka dalību valstīm vajadzētu pie tā piestrādāt. Paldies! Paldies, Marinesku kungs! Garsies Mēnesas kundze! Paldies, priekšādētāji! No sociāldemokrāta grupas vēlētos pateikties par tik interesanto un vispārējo mm, prezentāciju. Es iestājos par inteli inteliģentu transportu, un tāpēc uzskatu, ka vajadzētu investēt gan dzelzceļā, gan arī ostās, tā lai gan preču, gan pasažieru transports varētu noritēt glūdi. Bet es arī neuzskatu, ka pilnīgi visu var transportēt ar šiem transporta veidiem. Preču transports varētu pieaugt par 80% līdz 2050. gadam, un Tāpat arī ir paredzēts 50% pieaugums pasažieru transportam. Tātad ceļu transports vēl ar vienu būs būtisks gan preču, gan pasažieru pārvadāšanai. Tieši tāpēc ir svarīgi, lai mēs būtu efektīvi, lai mēs investētu pareizi un lai, tām, lai šīm investīcijām būtu vislabākā pievienotā vērtība. Tāpat arī mums ir jābūt atvērtiem, jauniem, novatoriskiem risinājumiem. Un lūk, šeit arī mans jautājums. Vai jūs esat veikuši analīzi par investīcijām infrastruktūrā? Tāpat arī mēs gribētu saprast, kuras investīcijas nodrošinātu vislielāko pienesumu sabiedrībai, ja runa par dzīves apstākļiem un arī par klimata mērķiem. Jūs runājāt par tādu infrastruktūru, kas būtu piemērota nākotnes mobilitātei, tāpat arī par alternatīvo degvielu, uh, Tas noteikti būtu vajadzīgs, ja mēs gribētu nodrošināt patiešām zaļu autotransportu. Paldies! Nākamais runātājs - Pausties kungs. Pirmkārtām es vēlētos apsveikt šī eh, ziņojuma autors. Uzskatu, ka šis eh, ziņojums ir ļoti precīzs, eh, tāds ļoti kodolīgs, tāpat arī tā rekomendācijas ir gan labas. Uh, Es vēlējos runāt par šo militāro mobilitāti. 2017. gadā Spānija nodrošināja to, ka. Um, ka ir uh, pieaudzis tās uh, militārais transports, uh, tāpēc, ka tika nodrošināts lielāks finansējums militārajiem transportam, kas bija vajadzīgs eh, mežu ugunsgrēku cēšanai. Te ir runa par militāro sadarbību starp, dal starp dalībvalstīm. Arī Portugāla šeit nodrošināja savu ieguldījumu, un mēs savukārt palīdzējām Portugālē tad, kad Portugālē bija mežu ugunsgrēki. Tāpēc esmu izcēlis šo piemēru, jo tad, kad mēs runājam par militāro izmantojumu dabas katastrofu gadījumos un arī uh, civil ci civiliem mērķiem. Transports ir ārkārtīgi svarīgs. Mums ir jānodrošina lielākā konkurētspēja. Tomēr parādās arī ļoti liela šķēršļa attiecībā uz militāro mobilitāti. Mēs nevaram nodrošināt vajadzīgo infrastruktūru tā, lai mēs varētu nodrošināt šo eh, transporta līdzekļu piegādes citām dalībvalstīm. Um, liels paldies uh, par to, ka ir uzklausīti šie aicinājumi, ko izteica galvenokārt arī šī komiteja. Es vēlējos arī priet, m, mm, paust savu prieku par to, ka pirmo reizi šis uh, Connecting Europe instruments uh, tiek uh, nodrošināts uh, līdz pat uh, 27. gadam, un šeit ir uh, paredzēta dažādu projektu analīze, tā skaitā arī uh, militārā transportā projekti. Uh, Vienlaicīgi vēlos arī norādīt, ka mēs šajās dienās arī balsosim par Connecting Europe uh, mehānismiem. Es uzskatu, ka šie projekti ir ārkārtīgi būtiski, jo īpaši runa par sadarbību aizsardzības jomā. Tai ir jānotiek daudz ātrāk, un šeit nedrīkstētu būt nekādu šķēršļu. Tāpat arī mums ir jāspēj reaģēt ārkārtas situācijās vai arī humanitārās krīzēs. Tieši tāpēc pašlaik uh, vairāk nekā jebkad mums vajadzētu domāt par eh, kopējās aizsardzības projektiem. Vēlreiz atkārtošu, ka mums eh, vajadzētu investēt eh, tādā transportā, kas ļautu veicināt un uzlabot militāro mobilitāti Eiropā. Tieši tāpēc es vēlētos paust savu prieku par to, ka uh, Mūsu komitejai ir izdevies eh, panākt eh, šī ziņojuma sagatavošanu, un es ceru, ka tas eh, uzlabos mūsu sadarbību, un jo īpaši tas veicinās arī mūsu visu pilnveres un nodrošinās labāku sadarbību starp dalībvalstīm. Liels paldies Bauzas Dieza kungām! Es vēlējos šeit norādīt, ka mobilitātes fonds saucas militārā mobilitāte tātad, un jūs sakāt, ka visas šīs misijas, jūs šeit runājāt par mežu ugunskrēkiem un tā tālāk, šīs visas ir humanitāras misijas. Būtu labi, ja mēs tos sauktu par um, militārās un humanitārās mobilitātes fondu. Es domāju, ka galvenokārt šim fondam vajadzētu uh, palīdzēt tieši šādos gadījumos. Uzskatu, ka šo problēmu mums vajadzētu atrisināt pavisam drīz, jau tuvākajos mēnešos. Kīrijāna kungs, lūdzu jums vārds. Paldies, priekšādātāji! Es vēlētos pateikties abiem šīs prezentācijas autoriem. Girādi Garīdo kundze un Vasalo kungs. Es patiešām priecājos par šo ziņojumu, tas ir tāds ļoti kodolīgs un precīzs un runā par to, par ko ir jārunā. Pašlaik Madridē norisinās daudz plašāka sanāksme, COP25 sanāksme, un tā cīnās ar tādiem globāliem izaicinājumiem, kā samazināt mm, siltumnīca efekta gāzu izmešus. Jūsos secinājumos jūs uh, sakāt, ka mums ir vajadzīgs vairāk naudas transportam. Domāju, ka jūs abi esat inženieri, un kā inženieri jūs noteikti esat saskārušies ar uh, paaugstinātā pieprasījuma situāciju. Ja jūs uh, ceļat vairāk infrastruktūras, tā arī tiks lietota. Vai jūs gadījumā mazliet neuztrauc tas, ka uh, Šī steiga ceļot jaunu infrastruktūru novedīs pie mm, vairāk transporta un pie lielākiem izmešiem. Protams, mēs varam runāt par tehniskiem risinājumiem, par elektrifikāciju, par a, trešās paudzes biodegvielu, mēs varam runāt arī par pieprasījuma pārvaldīšanu, taču mums noteikti vajadzētu internalizēt šīs plašākās um, vides izmaksas, ko rada transports. Man šķiet, ka tas ir ironiski, ka vienīgais uh, jaunais uh, finansējums, kas mums šeit ir, ir palielināts, uh, pal palielināti izdevumi militārajiem transportam. Bet kā jūs norādījāt, galvenokārt šeit ir runa par uh, um, meža ugunsgrēku dzēšanu, un šie meža ugunsgrēki rodas tieši klimata pārmaiņu dēļ. Varbūt mums būtu vajadzīgs tieši klimata fonds, kas ļautu mums tikt galā ar šīm milzīgajām pārmaiņām, ko nes, klimata, pār... ne, nes šī klimata katastrofa, proti te ir runa gan par plūdiem, gan par meža ugunsgrēkiem. Mums ir jādomā arī par to, cik izturīgs ir transporta tīkls, ņemot vērā laika apstākļu izmaiņas pēc 25 eh, vai 50 gadiem, vai pat jau pēc eh, pieciem gadiem, mēs rādzām, ka pašlaik Eiropā gan ziemas, gan vasaras ir mainījušās un infrastruktūra cieš no šiem ekstrēmajiem laika apstākļiem. Ir pilnīgi skaidrs, ka eh, klimats negaida. Vai jūs varat piekrist tam, ka pastāv pretrunas starp infrastruktūras paplašināšanu un uh, klimata pārmaiņu pārvarēšanu. Vai jūs domājat, ka pastāv kāda iespēja internalizēt šīs izmaksas? Tāpat arī mums ir jādomā par finansējuma prioritizēšanu. Mums vajadzētu vairāk tērēt uh, ilgtspējīgā transporta infrastruktūrā. Mēs nevaram vienkārši paplašināt tīklus, pieļaujot to, ka oglekļa izmeša būs arvien vairāk. Paldies tagad, uh, Roberts Zīle. Jā, liels paldies! Vispirms eh, liels paldies par jūsu prezentāciju. Es nepiepazinos ar ziņojumu, taču prezentācija bija ļoti laba, ļoti precīza. Man ir eh, divi uh, eh, jautājumu bloki, un pirmais jautājumu bloks saistās ar Marinesku kunga teikto. Mums ir bijis divas reizes Connecting Europe Facility fonds, tad līdz uh, 27. gadam, kopā ar pagājuši gadrīz 15 gadi, varbūt mums vajadzētu izdarīt spiedienu uz komisiju, lai TNT Uh, projekti tiktu pabeigti līdz 2030. gadam. Galu galā šeit ir runa par saistītu finansējumu, tā tad ir koridori, ko finansē tieši no Connecting Europe Facility. Un uh, nodokļu maksātāji noteikti mums prasīs, vai šie projekti ir pabeigti. Uh, dažiem projektiem termiņš ir 26. gads, citi savukārt tiks pabeigti pēc kāda gada. Vai ņemot vērā šo pieejamo finansējumu CEF2, jo īpaši runa par kohēzijas eh, valstīm, vai tie nebūtu kādi labi projekti? Varbūt mēs varētu paskatīties, eh, cik tālu šie koridori ir nonākuši un cik daudz naudas jau ir iztērēt šajos projektos. Uh, Dažas dalību valstis sākumā izmantoja kohēzijas eh, projektus, taču tie īsti neatbilda viņu prasībām attiecībā uz šo cefu, tātad te ir runa par um, ātrākiem dzelzceļiem tā tālāk. Īsnībā te tiek tērēta nodokļu maksātāja nauda. Vai jūs eh, nedomājat, ka komisijai nevajadzētu nākt klajā šādu informāciju? Tāpat arī esmu nedaudz apmulsis attiecībā uz to, ka iespējams mums ir vajadzīgs mazāk infrastruktūras. Ko tas īsti nozīmē? Eiropas Savienība ir ļoti liela, tas ir gandrīz viss kontinents. Mums ir ļoti atšķirīga situācija. Mums vēl ir viena nav dzelzceļa savienojuma starp Baltijas valstīm un Centrālo Eiropu. Vispār nav nekādu savienojumu, un dzelzceļš taču rada daudz mazāk CO2 izmešu nekā pārējie transporta veidi. Tāpat arī nav vispār nekādu transporta iespēju, tad, kad ir uh, tādas situācijas kā Īslandes vulkāns. Un, protams, mums ir jādomā arī par tādiem uh, galvenajiem transporta tīkliem. Šeit arī parādās uh, ļoti dramatiska situācija. Ja runa par mobilitāti, tad vides situācija nav vienīgā problēma Eiropas Savienībā. Mums ir arī kaimiņa attiecība problēmas, kur dažas valstis anektē citas un tā tālāk. Un tagad otrais jautājuma bloks. Tiešā pārvaldība. No jūsu pētījumā mums ir jāsaprot, cik tālu mums ir jāiet. Ja runa par CEF, tad šie tiešie projekti tiek eh, īstenoti caur NEA, bet īsnībā mēs zinām, ka pastāv ļoti eh, lielas nesaprašanās, ja runa par pārobežu projektiem, šīs nesaprašanās starp nacionālām iestādēm un NEA. Vai jums ir ieteikumi, kā to uzlabot? Pretējā gadījumā mēs šeit tērēsim naudu, dažādas iepirkuma procedūras, un beigās būs ļoti sarežģīti pārvaldīt visus šos milzīgos dzelzceļa dzelzceļa projektus, kur ir iesaistītas 3, 4, 5 valstis. Vai jums ir labi ieteikumi, kā nodrošināt līdzsvaru starp um, NEA un Nacionālajām īsten, īstenošanas aģentūrām? Paldies! Liels paldies ar vērtam zīlēm! Ko turis kundze lūdzu? Paldies, priekšādātāji! Es arī vēlētos pateikties cilvēkiem, kas uh, sagatavoja šo ziņojumu. Tomēr mani nedaudz uztrauca tas, ka mūsdienu politikā mēs nerunājam par tādām ļoti lielām problēmām, kas vēl ar vienu nav atrisinātas. Protams, ir ļoti daudz vajadzību, bet neskatoties uz to padome, resursus tikai apgriež. Mēs pašlaik tiešām atrodamies tādās kā krustcelēs. Mums ir jādomā par klimata izaicinājumiem un arī par demogrāfiju, kas eh, Briselē nevienmēr tiek apspriesta. Priecājos, ka jūs to pieminējāt. Proti, mums ir jā, jādomā arī par um, transporta ieguldījumu. Pēdējo desmit gadu laikā mums ir nācies risināt eh, dažādas problēmas, kas saistās ar eh, tādām vecām instalācijām. Gribētu saprast, vai tas viss ir eh, piemērots, ņemot vērā tiem izaicinājumiem, ar ko mēs saskaramies klimata jomā. Mums tāpat arī ir jāatcerās, ka pēc 20 gadiem mums noteikti nāksies samazināt gan preču, gan personu transportu. Uh, lai glābtu mūsu planētu. Galu galā šie jautājumi ir svarīgi ne tikai Centrāla Eiropai, bet arī uh, valstīm, kas ir mazliet tālāk. Mums ir jāatcerās arī par mūsu salām, kas uh, ģeostrateģiskā ziņā ir ļoti nozīmīgas, bet vienlaicīgi šie reģioni ir ļoti attālināti, un tāpat arī pasažieru un uh, preču transports, eh, elektrība un tā tālāk ir ļoti dārgi. To visu vajadzētu arī salikt kopā ar demogrāfisko situāciju. Tāpēc, lūk, vēlos uzdot šādu jautājumu. Varbūt mēs varētu nodrošināt eh, uzticamu un ilgspējīgu transportu šiem reģioniem. Mums zaļajiem šeit ir daudz ambiciozāki mērķi. Liels paldies! Tagad mums ir atlicis gana maz laika. Rikē kungam vārds uz divām minūtēm. Paldies, priekšādētāji! Liels paldies par šo pētījumu! Tas ir ļoti interesants, ļoti visaptverošs un, protams, arī secinājumos ir runa par mūsu vēlmēm. Tas izskatās pēc tādas kā uh, vēstules Ziemassvētku vecītim. Bet, protams, ja runa par politiskiem izaicinājumiem transporta jomā, mums ir vajadzīga šeit Eiropas pievienotā vērtība. Šeit vajadzētu piesaistīt gan komisiju, gan parlamentu, konkrēti šo komiteju. Mums vajadzētu pabeigt tīklus, vajadzētu arī uh, nodrošināt visus kohēzijas projektus, un tāpat arī mums ir gan digitalizācijas, gan klimata izaicinājumi, un tā tālāk. Līdz, līdz ar to m, mm, budžeta visam nepietiek. Tātad eh, centralizēta pārvaldība, mm, fondi, pievienotā Eiropas vērtība, tas ļautu šo budžetu paredz, paredz, padarīt efektīvāku, pat ja resursi ir ierobežoti. Var konstatēt, ka ļoti daudzi no šiem fondiem tiek eh, pārvaldīti tādā mm, nekoncentrētā veidā. Un tā tāpat arī mēs neredzam, ka šī pārvaldība notiktu centralizēti. EFSI uh, priekšlikums bija tāds uh, ļoti uh, sarežģīts. Mēs redzam, ka šīs uh, priekšlikums iet pavisam citā virzienā nekā bija paredzējusi komisija. Un tāpat arī mēs redzam, ka šeit vispār nebija ņemta vērā Eiropas pievienotā vērtība, jo īpaši ir runa, teiksim, par klimata izaicinājumiem. Mēs redzam, ka šie kontrolas mehānismi pasliktinās un īsnībā tas runā pretī jūsu rekomendācijām. Otrām kārtām, administratīvās formalitātes arī šeit netiek nekādā veidā vienkāršotas. Es īsti nezinu, vai jūs esat iepazinušies ar to, kas notiek padomē. Un otrām kārtām, ja runa par budžeta piešķīrumiem, tad uh, Mēs eh, redzējām, ka arī šeit eh, padomē situācija ir katastrofāla. Mm, jā, mēs redzam, ka militārie izdevumi ir palielināti, bet mēs īsti nezinām, kā tas viss tiks pārvaldīts, tāpēc, ka tie tiek ielikti piektajā kategorijā, ko šī komiteja vispār nevar kontrolēt. Noslēgumā vēlējos vēlreiz pateikties par šo pētījumu. Tur ir iekļautas visas šīs rekomendācijas, un mēs īsnībā darām pilnīgi pretējo. Vēlējos norādīt, protams, ka klimata izaicinājumi ir ļoti lieli. Nu, jā, tā ir tāda kā vēstule Ziemassvētku vecītim, bet īsnībā mēs šeit debūsim nevis dāvanu maisu, bet gan rīkstes. Un vēlējos arī norādīt, ka Diemžēl šis darbs ir iztulkots tikai vienā oficiālajā valodā. Mm, varbūt komiteja tomēr varētu nodrošināt tulkojumu arī citās valodās, kādas notiek parasti. Paldies, Rikē! Paldies par šīm piezīmēm. Jā, es paskatīšos, pārliecināšos, vai šis pētījums var tikt no, iztulkots arī mm, tātad trijās galvenajās valodās. Nu, ja nelielu kavēšanos, nu jā, nu gaidam taču San Nikolā, vai ne? Varbūt vēl kāda dāvana no viņa nāks. Deparnēkons tālāk par finansējumu. Nu, nezinu, vai es esmu tā, kas tagad ieviesīšu optimismu noti nu, attiecībā uz pētījumu. Pētījums, protams, ir lielisks. Paldies! kā jauns deputāts, kas tikai tikko sāk strādāt pie transporta lietām šeit ES līmenī, um, saprotu, ka pastāv zināmas problēmas, pārstāv zaļo partiju, un mēs labi zinām, ka mums ir vajadzīgas ļoti dziļas pārmaiņas transportā Eiropā. Un, ja raugāmies uz jūsu pētījumu, tad jāsaka, mm, tas ir visai sarežģīts, tāpēc, ka mēs šķiet neejam pareizajā virzienā. Neejam uz pla plašāku harmonizāciju pārvei, pāriešana uz jauniem transporta veidiem nenotiek. Mēs pieturamies pie vecajiem eh, ieradumiem un par to žēl. Gribu norādīt uz divām jūsu rekomendācijām. Pirmā - plašāka harmonizācija nodevās un subsīdijās. Jā. Tam mēs veltījām daudz laika. Un jūs jau zinat, ka mēs, piemēram, nevaram, nevaram vienoties par eiro nodevām. Un jūs arī norādat, ka tāpat laikā subti, un tie, tiek subsidēts vietējās lidostas, ne tikai infrastruktūra, bet arī dzen aviācijas sektors. Tas savā ziņā iet nu, pretrunā vienā, vienotajiem, vienādiem spēles noteikumiem. Un otra, otrs apsvērums, ka jūs sakāt vienotā Eiropas transporta aģentūra. Nu, es jāsaka, ka tik gudra vēl šā lietā nāsu, lai varētu veidot viedokli, bet. Uh, Bet es domāju, ka kaut kur taču ir e, vajadzīga šī pārēja no viena uz otru. Katra aģentūra šobrīd skatās uz katru tematu atsevišķi un varbūt ļoti labi arī par šīs tēmas strādā, bet nav nevienas aģentūras, kas strādātu pie pārējas uz citiem transporta veidiem. Tātad šī kopējā virzība netiek pārvaldīta. Es domāju, ka šāda virzība ir vajadzīga un varbūt tāpēc transporta komitejai mums vajadzētu tiešām strādāt pie tā, lai mēs varētu šādā veidā pāriet, piemēram, nu, uz labākiem transporta veidiem, gan kravām, gan cilvēkiem. Paldies, Deparnē kundzei, nākamais runātājs. Paldies! Saka tālērs, kad paldies par šīs uh, pētījuma prezentāciju, paldies, ka arī pastāstat par rezultātiem. Daudz dzirdējām par ļoti dažādiem ES finanšu instrumentiem un vēlējos uzdot jautājumu par tīri privātu finansējumu. Nu, tieši attiecībā uz dzelzceļu vai sava darba gaitā, vai rakstot pētījumu, veicāt salīdzinājumu ar citiem reģioniem pasaulē, vai ir kaut kur tādi reģioni, kur, piemēram, ar privātām investīcijām tiktu finansēts dzelzceļa tirgus, kur notiek šādas investīcijas. Vēsturiski raugoties, nu, tā reiz notika, un tāpēc jau arī visa šī mūsu dzelzceļa infrastruktūra e, ir tāda, kā tā ir šobrīd vaicāju to tāpēc, ka uzskatu, ka šie 30 miljārdi, ko mēs esam, nu, tā teikt, no EIB un citiem paredzējuši, ar tiem nepietiks mērķu sasniegšanai. Mēs taču, piemēram, zinām, ka, lai pabeigtu pamat tīklu, būs vajadzīgi 500 miljārdi eiro. Uh, Un tāpēc mans jautājums ir šāds, vai esat paraudzījušies arī uz šādiem salīdzinājumiem ar citiem reģioniem pasaulē par to, kā iesaistīt procesā privātus līdzekļus tieši konkrētāk lūk, piemēram, dzelzceļa jomā. Un tad vēl, ja varētu tad papildu piezīmi izteikt, jūs te rakstāt, ka šai kopsavilkumā pie problēmām un izaicinājumiem nākotnē, ka Eiropas Savienība joprojām nav nodrošinājusi ietvaru, uh, lai internalizētu ārējās izmaksas un nodrošinātu godīgu konkurenci starp dažādiem transporta posmiem, jeb veidiem. Nu, man tas izklausās tā, it kā tā būtu tad vienīgā iespēja nodrošināt iespēju vienlīdzību starp, piemēram, ceļu transportu un citiem. Uh, Eh, es ceru, ka tā tomēr tas nav domāts. Man interesē, kāds ir jūsu viedoklis par citām iespējām. Es domāju, ka ir arī citas iespējas, kā padarīt eh, dzelzceļu konkurētspējīgāku. Nu, nezinu, manuprāt, padarīt ceļu transportu par dārgāku nav vienīgā iespēja, kā to izdarīt. Paldies! Nu, tad pēdējais runātājs Delīkungs. Lūdzu. Paldies priekšādātāji. Centīšos izteikties īsi. Paldies par prezentāciju. Esmu šeit. Un, kā jau vairāk kolēģi minēja, tad šis nu ir jautājums, kur te redzam visādi ļoti izcils punktus, bet vienlaikus trūkst arī tādas politiskās gribas nereti. Nu, vai vismaz pastāv tādi zinām politiski šķēršļi, kuriem vispirms vēl jātiek pāri, lai varētu izpildīt šīs rekomendācijas. Bet gribu jums uzdot pavisam konkrētu jautājumu. 44. lapusē redzēju, ka jūs pieminat to, ka dalību valstīm būs jāpielāgo mēru un pasākumu, lai uzlabotu mobilitātu, vai varbūt pat jāsamazina mobilitāte. Nu, tas ir tas, kas radīja manī jautājumu. Nu jā, pastāv zināmas tendences, nu, piemēram, nu, arī aviācijā un tā tālāk. Lai... Bet vai ir kādi tādi pētījumi, ar kuriem jūs būtu sastapies gatavojot šo pētījumu, kur būtu piedāvāti konkrēti dati par to, kāda iespēja kāda iespējamās sekas varētu būt tad, ja tiktu samaz, samazināta mobilitāte. Nu, piemēram, mēs paliktu vairāk mājās, nu, veselu nedēļu. Nu, ko tas nozīmētu vidē? Vai tas dotu kādus rezultātus? Vai ir kaut kādi konkrēti dati šādi pieejami jau zinātniski un tā tālāk? Jeb mēs vienkārši joprojām tikai taustāmies um, minējamos, tā teikt un faktiski nemaz nezinot, ko tas varētu nozīmēt. Tātad, ja mēs samazinātu moldātu, vai tas nāktu par labu, jeb nē, ja tam vispār būtu kāda ietekme, jeb tas vienkārši ir tāds kārtējais sociālo mēdīju uzpūstais burbulis. Paldies! Paldies, saka priekšādātāja Delī kungam. Nu, redziet, Masalo kungs, tādi ir šie jautājumi. Jāsaka, kopējā panorāma visai plaša nenoliedzami. Tāpat laikā diezgan pozitīva, vai ne tā? jo mēs vienkārši, nu, konstatējam, ka ir ļoti liela interese par to vismu. Nu, pastāv arī zināms, jāsaka, tāds pesimisms. Jums ir aptuveni tieši četras minūtes, lai sniegtu atbildes uz šiem um, jautājumiem. Lūdzu. Jā, nu jā, arī sintēzē jābūt ne tikai ziņojumā, bet arī atbildēs uz jautājumiem. Lūdzu. Vai es pareizi saklausīju četras minūtes? Nu, centīšos, centīšos piemērsies eh, tam svarīgākajiem debatas punktiem, debašu punktiem. Runājot par vienu lietu, kas parādījās vairāk kārt šis mūsu izteiktais priekšlikums un jūsu komentāri eh, par to, ka, nu, ka pierosinājums ir labs, bet tas nav iespējams, jo situācija ir sarežģīta. Es to visu labi saprotu, bet es esmu akadēmiķis. Es cenšos piedāvāt tādu, nu, teorētisko gaišo ainu. Uh, tas, kā reālajā dzīvē tikt pāri šķēršļiem, īstenošanā un tā tālāk, tas jūsu darbs, gribu, lai jūs to saprotat. Es neņēmu šai gadījumā vērā visas šīs grūtības sarunās ar padomi vai cik grūti, piemēram, būtu izveidot šādu vienotu aģentūru, kādi būtu morāli aspekti, kas tagad šobrīd tik ļoti nodalīti un tā tālāk. Tālāk. Tik runāts arī par mobilitāti, un bija debatas par to, cik lielā mērā plašākas investīcijas, samazināt papildu mobilitāti, un tas sasaistās, protams, ar Delīkunga jautājumu, cik lielā mērā iespējams samazināt eh, mobilitāti, panākot labus rezultātus, vai tas ir kas labs vai nē. Nu, tie ir mm, tādi personīgi viedokļi, ko es jums tagad paudīšu. Uh, Nu, protams, ka mobilitāte šobrīd palielinās pārāk daudz, bet tāpat laikā mobilitāte ir daļa no dzīves kvalitātes. Un tāpēc beigu beigās svarīgākais ir panākt, svarīgo, nu, svarīgāk, panākt atbilstīgo līdzsvaru visos šais aspektos, kas saistīti ar ilgtspējību. To neaizmirsīsim. Ilgtspējība, jāsaka, ir tāds jautājums, kurā līdzsvaru panākt ir ļoti grūts starp ekonomiku un sociālajiem un vidas aspektiem. Tas ir tas sarežģītākais punkts. Viens otrs no mums pievēršamies eh, tikai ekonomikas lietām, aizmirstam par vidi. Daži no mums varbūt pārāk pievēršamies vidas aspektiem. Uh, Un eh, ir tikai atbilstīgi, ka ja, pārliecināties, ka Eiropa aug, un ple, jo, ja tas tā nenotiek, tad problēmas rodas mums visiem. Bet galvenais ir atrast pareizo līdzsvaru. Un šai ziņā es domāju, ka mums nevajadzētu investīcijas skatīt kā tikai kaut tādus līdzekļus, kas tiek paredzēti transporta mm, līdzekļu uh, Nu, palaišanai ielā, ielās un attiecīgi klima, CO2 emisiju radīšanai. Mobiltātes lielākā problēma beigu beigās jau nav infrastruktūras apjoms, bet gan tas, ka mobiltāte faktiski ļoti neefektīvi. Ir tik daudz transporta līdzekļu, kurus, piemēram, sēž tikai viena pati persona. Tāpat ir šīs jaunās tendences arī, piemēram, par to, kā uh, Eh, šī degviela, nu, tiek izmantota eh, visas šīs arī uzlādēšanas iespējas, uzpildīšanas iespējas. Nu jā, šīs investīcijas eh, varētu tikt skatīts arī kā labāku savienojumu veidošanu starp atsevišķiem punktiem, nevis mazāku savienojumu. Un tas varbūt atrisina zināmas problēmas tajos jautājumos, ko jūs uzdevāt. Nu, tālāk arī uh, Piemēram, elektrisko automobīļu uzlādes punkti. Te runājam par pamatnostādnēm, kas nodrošinātu vienlīdzīgas spēles noteikumus. Jūs runājat par vienlīdzīgiem spēles noteikumiem daudzkārt. Vajadzējāt, ko es par to domāju. Mans uzskats ir tāds, ka šobrīd Eiropā mm, sistēma nav godīga, jo, jāsaka, ir ļoti atšķirīgas nodokļu sistēmas, nodevu sistēmas, un no manas puses skatu punkts raugoties, nodokļu sistēmā daudz vairāk būtu jāfokusējas uz vidas aspektiem. Un tas nodrošinātu vienlīdzīgākus spēles noteikumus. Nu, jāpaskatās, kas notiks laika gaitā. Un tāpat jāpiedāvo arī motivācija. Motivācija, piemēram, vairākiem sēsties vienā automašīnā, izmantot vidē draudzīgākus transporta līdzekļus. Nu, jā, tie ir tādi skaidri aspekti. Tālāk jautājums, kas, manuprāt, bija ārkārtīgi interesants par to, vai ir iespējams samazināt mobilitāti. Un vai ir kādi zinātniski ziņ, pētījumi par šo šādu veidu rīcības sakām? Lai kādus mērus mēs arī nepieņemsim, un tas tiek demonstrēts, cilvēki vēlas pārvietoties ar vien vairāk un vairāk. Un nu, tā tas vienkārši ir. Tā ir, tā ir dzīve. No otras puses, ja cilvēki mēr, vēlas pārvietoties, tad pārsvarā tāpēc, ka viņu dzīves kvalitāte tiek sasaistīta ar šādu mobilitāti. Nu, piemēram, iespēja apmeklēt mammu citā valstī vai braukt ciemos pie bērniem un tā tālāk. Uh, Nu, tā tad mēs, ja mēs piespiežam cilvēkus nepārvietoties, tad tas nav nekas efektīvs. Nē, mums ir jārespektē ikviena pārvietošanās brīvība. Un beigu beigās tas izšķirīgākais, manuprāt, ir tas, ka mums ir jāpaska, jāparaugās uz to visu no visiem skatu punktiem. No vienas puses ir jāizglīto cilvēki, jāvieš informācija par ilgspējīgām mobilitātes iespējām. Tālāk jāpiedāvā motivācijas, jo, piemēram, transports šobrīd ir pārāk lēts, manuprāt jo ārējās, ārējās, ārējie izdevumi netiek internalizēti, iekļaut šais izdevumos. Mēs cen, faktiski ceļojam pa, zem pašizmaksas. Un tas ir pirmais, kas jāņem vērā. Tālāk pāriesim pie citiem aspektiem. Viena minūte man tikai, ja? Jūs minējāt šo pie, fokusēšanos uz pievienoto vērtību un EIB šai gadījumā. Nu, tā ir viena no liet, ko, lietām, ko mēs konstatējam un ko minējam, respektīvi, cik lielā mērā šo līdzekļu izmantošana ir efektīva. Un galvenā problēma ir tāda, ka mums nav tāda instrumenta, kas ļautu mērīt šo efektivitāti. Un viens no jautājumiem, ko vēlos arī atbildēt, ir tas, ka par to, cik lielā mērā iespējams izmantot tādu efekt, mehānismu, kas varētu efektivitāti mērīt, jo te mēs nerunājam tikai par ekonomikas efektivitāti, te jāņem vērā arī līdzsvars starp dažāda veida teritorijām, zemēm un tā tālāk, un tas ir viens no lielākajiem problēmu jautājumiem transporta sektorā. Mēs akadēmiķi pie tā strādājam, mēs cenšamies izveidot mehānismus, kur visi šie aspekti tiktu ņemti vērā, bet domāju, ka ja paraugamies uz to, kā tiek izmantota līdzekļi, tad esam vēl soli iepakaļs. Mm, šobrīd jāsaka, pārsvarā vērtējumi, kas tiek īstenoti, pievēršas tikai un vienīgi administratīvajiem aspektiem un ne tik daudz ietekmē, jeb sekām. Un šī iemesla dēļ mēs rekomendējam izveidot skaidru ietvaru, attiecībā uz sakām, jeb ietekmi un varbūt izstrādāt kopēju metodoloģiju attiecībā uz dažādiem instrumentiem, tā, nu, kas varbūt dod savu ieguldījumu, eh, nu, tā, lai mēs varētu gūt mācību nākotnē, jo viena no pro lielākajām problēmām ir tā, ka mēs neesam īpaši mācījušies no pagātnes kļūdām un attiecīgi neiztenojam šos mm, mērus nākotnē priekšādātāji. Nu, tad tas no manis viss. Paldies Vasilu kungam! par šo prezentāciju, paldies par atbildēm. Nākamreiz apsolu vairāk došu vārdu arī jums, Lora Garido, vai jūs tomēr gribat vēl kādu vārdiņu piemetināt par to, kas nu pat e, tika dzirdēts, kā noslēguma vārdus pavisam īsi. Tikai pavisam viena lieta. Vienīgais, kas man nāk prātā, tad, kad mēs runājam par mobilitātes samazināšanu, uh, ir šī ikdienas mobilitāte? Vai mums visiem tiešām dien dienā jādodas uz kādu konkrētu darbu vietu? Nu, es domāju, ka šeit atsevišķus aspektus būtu iespējams risināt, mainīt. Labi, māte varbūt jā, jādodas apciemāt uz Parīzi, jā, un, uh, nu, var, var nebraukt ar automašīnu, bet, bet arī šeit var nodrošināt, uh, nu, tātad vienlīdzīgākus spēles noteikumus. Jūs varat braukt ar vilcienu, kaut vai, piemēram, uh, Bet es domāju, ka jā, ir zinām tādi mēri, ko iespējams īstenot, lai šādu ikdienas mobilitāti samazinātu, vienlaikus neietekmējot, nu, nespiežot cilvēkus nepārvietoties. Nu jā, tik daudz no manas puses. Merci beaucoup! Paldies! Paldies par šo pētījumu. Vēlreiz jums abiem paldies arī tūkiem, kas palikuši nedaudz ilgāk. Es ceru, ka Tas bija ļoti liederīgi mums visiem, arī Eiropas komisijai katrā ziņā. Nu, finansējums nākamajam dasgadu periodam būs ļoti nozīmīgs jautājums. Un mobilitātei ir jābūt ilgspējīgai, nenoliedzami, un tā turklāt par to mēs nerunājam, ir jābūt arī pieejamai.